Colleagues, we're going to make a prompt start. People, uh... Dargie kolēģi, sāksim darbu. Ir kolēģi, kam ir ātrāk jādodas mājās. Big imposition having votes this afternoon, so we're going to make a prompt start. So I'm going to begin with... Mēs sāksim tagad uh, ar darba kārtības pieņemšanu 7, 10, 11, 12, 13, 15. Visi šie punkti ir jāaplūko citā dienā, un ja kolēģiem nav iebildumi, tad esam pieņēmuši šo darba kārtību. Uh, tādā redakcijā, horvātu un gēlu valodā šodien tulkojums nebūs dzirdams, un koordinators 26. aprīlī vienojās organizēt 9. maijā papildus sēdi Strasbūrā, vai komiteja tam piekrīt. Tagad būs elektroniskā balsošana. They don't have their electronic voting cards, please. Okay. Visiem kolēģiem ir elektroniskās balsošanas kartiņas. Tā tad sāksim darbu, sāksim balsošanu precīzi. Ja kāds ir aizmirsis savu kartiņu, nu jā, kļūdīties ir cilvēcīgi, tad varbūt to aizmirsāt plenāru sēdē. Un ja jūs varētu man dot āši zīmi, ka jums nav kartiņas līdzi, nu tad mēs domāsim, ko darīt, kā to risināt. Leave after votes. Nobody? Nobody indicating? neviens kartiņu nav aizmirsis, tad arī varam ķerties pie darba. Okay, just checking with coordinators that everyone is ready. Skatos uz koordinatoriem, vai visi ir gatavi? Jā, gatavi balsošanai. Tātad ceturtais punkts. Agency for Law Enforcement and Cooperation. Eiropas uh, Aģentūra sadarbībai policijas jomā 2009. gada 279. Eh, lēmums un uh, Augustīns Dēls Demēra ir referents. Dārgie kolēģi, tagad mēs ķersimies pie balsošanas, bet, nu, man, protams, saskaņā procedūra ir jādod vārds arī referentam pirms balsošanas. Ja nē, viņš nevēlas izteikties, varam uzreiz balsot. Lūdzu, Dievs Demērs kungs, paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Quiero, uh, Gribēju pateikties visiem un it sevišķi gribēju pateikties uh, Gijam un Antonam, kā arī jums priekšsēdētāji kungs. Kāda kļūme ir ar uh, kanāliem? Tātad uh, franču valoda ir dzirdama angļu valodā. Tātad lūdzu vienojieties, kurā kanālā jūs runāsiet. Tas patiešām nu, atvieglot mūsu darbu. Okay, have another go, Mr. Diaz de Mera. Please, uh, if you could repeat what you said. Lūdzu, atrisiniet šo kļūmi. Varbūt uh, Diaz de Meras kungs varētu atkārtot to, ko viņš teica. Es tikai gribēju pateikt paldies, paldies visiem kolēģiem, visiem eh, no visām politiskajām grupām. Šis bija tāds pamatīgs darbs, ir sevišķi liels paldies. Man ir jāpasaka Gājam un Antonam. Thank you very much, Mr. Diaz de Mera. We move straight to amendment. Diaz de Meras kungs, tagad balsosim. Trešais grozījums, sākam balsot. The vote. Beidzam balsot. Yeah. That is rejected. Noraidīts. We go to the final vote. And we move to the final vote. The fi Tagad kopīgais balsojums. Sākam balsot par visu grozīto ziņojumu kopā. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts 40 kolēģi balsoja par, 3 pret, 2 atturējās. Diezde Mērs kungs, gribu uzteikt jūs darbu. We move now to point 5, conditions of entry piektais darba kārtības punkts, trešo valstu pilsoņu ierašanās Eiropas Savienībā, ņemot vērā pētniecības, studiju nolūks, skolnieku apmaiņu un apmaksātu un neapmaksātu apmācību. Un 11. Aprīlī jau mēs eh, iepazināmies ar eh, ieteikumu uzmetumu, un tagad mēs balsosim uzreiz par visu eh, referenta ieteikumu. Cecīlija Vikstrēma ir atzinuma autora, viņas klāt nav, tā tad varam uzreiz balsot, sākam balsot par atzinumu. The vote is closed. Beidzam balsot. It's carried 40 votes. 40 eh, par 5 pret 1 atturējās. Esam visu pieņēmuši, nestoties uz eh, referentes prombūtni. Colleagues, we move to point Ah, we move to point six. Sestais punkts cīņa pret uh, cilvēku tirzniecību un Eiropas Savienības uh, ārlietas. Bodils Valero ir referents, un ja viņš nevēlas runāt, tad mēs varam uzreiz balsot. Nē, tomēr referents vēlas šo to pateikt. Referente. Uh, Paldies! Es pateicos visiem ēnu referentiem par lielisko sadarbību pie šā ziņojuma. Tas arī ir viss. Gribēju tikai teikt, ka mums bija lieliska sadarbība. Thank you, Mrs. Valero. We proceed to the vote. Amendment 10. Paldies. Sākam balsot. Desmitais grozījums. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 17. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 18. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 20. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 8. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss divās daļās. Pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. grozījums, personālais balsojums, sākam balsot. Otrā daļa tomēr saka priekšsēdētājs. Personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 27. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. 28. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 9. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 1A kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 4A kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 44. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. grozījums, atsevišķs balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 46. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 47. divās daļās, pirmā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta 48. grozījums atsevišķas balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 49. grozījums. Sākam balsot. Pieņemts. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 56. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 57. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 60. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 63. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 66. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 64. sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 65. sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 11. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 68. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 71. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 72. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 74. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 75. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 76. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 77. divās daļās, pirmā daļa. Sākam balsot. Vai ne, uzreiz par otro jābalso? Tikai par otro? Pirmā daļa arī tomēr, saka priekšsēdētājs, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, varbūt man kaut kas ir pret šo grozījumu. Nesaprotu, kas notiek, saka priekšsēdētājs. Otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 78. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 79. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 80. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 86. sākam balsot. Beidzam. Pieņemts 87. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 89. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 91. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 92. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 93. Divās daļās. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīta. 94. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Un tagad ievilkumu un apsvērumu pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norhaidīts. Astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad par visu grozīto tekstu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 46 pār. Neviens nebija pret un tikai 5 kolēģi atturējās. Valero kundze Novēlu jums arī turpmāk panākums. Colleagues, now we move to point eight. <clears throat> Astotais darba kārtības punkts - pagaida pasākumi startautiskās aizsardzības jomā uh, saskaņā ar 9. pantu un uh, padomis lēmumu 2015 šķērsvīdra 1523 un 9. pantu uh, par pagaidu pasākumu ieviešanu, ņemot vērā starptautisko aizsardzību Itālijas un Grieķijas labā, kā arī Zviedrijas labās. Kā Kellere ir referente? Un Eh, Skā Kellere piedāvāja noraidīt komisijas priekšlikumu un saskaņā ar 174. Uh, eh, normu, uh, otro apakšpunktu, mēs tagad balsosim par referentas priekšlikumu noraidīt komisijas tekstu un ja šis grozījums tiks pieņemts, mēs balsosim tikai par otro grozījumu uh, normatīvajā rezolūcijā. Savukārt, ja referents priekšlikums tiks noraidīts, mēs balsosim par grozījumiem, kas attiecas uz komisijas priekšlikumu un tad par visu grozīto priekšlikumu un gal galā par normatīvo rezolūciju. Vai visiem viss ir skaidrs? Un eh, tagad došu vārdu Kēlers kundzei, ja viņa to vēlēsies, bet viņa nevēlas runāt. Un tad eh, tagad balsosim, tas būs personālais balsojums. Nu, nav jau tā, ka es negribu nevienā ieklausīties, bet eh, runāju tikai tad, ja tas patiešām ir nepieciešams. Tagad mēs balsosim personālā kārtībā. Pirmām kārtām. Got it here. So my, yeah. Amendment zero. The vote is open. Sākam balsot. Priekšlikums norādīt komisijas tekstu. The vote. Beidzam balsot.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 Trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sēstais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad par grozīto komisijas priekšlikumu sākam balsot. tikai gaidu, kamēr arī koordinators nobalsos. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums par uh, normatīvo rezolūciju. Sākam balsot. Otrais grozījums, jā? Ja? Jā, jā, otrais grozījums normatīvajā rezolūcijā. Vai visi uh, to saprata? Ja? Otrais grozījums. Visi esam viens prātis. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 14 par 37 pret. Un tagad balsosim uh, kopā par visu grozīto priekšlikumu. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. That is adopted 27 votes to 23 with one abstention. 27 par 23 pret, viens kolēģis atturējās. Paldies referentei. Colleagues, we move to our final vote, um, subjecting the new psychoactive substances. Tagad par jaunām psihoaktīvajām vielām. Tas ir pēdējais balsojums šodien. Bonī kungs ir referents, vai jūs vēlaties runāt pirms balsojuma? Nē. No amendments tabled, so we move to the final vote. Grozījumi nav iesniegti, balsojam par visu priekšlikumu. Sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. 51 par, eh, viens eh, atturējās un neviens nebija pret. Bonīkungs sveicu jūs. Colleagues, we're going to make an immediate start for the next part of... Kolēģi, tūlīt pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Okay. So, colleagues, let's... Kolēģi, sāk Atsāksim darbu. Man ir liels prieks mūsu vidū sveikt komisāri Jūrovu. Mums ar viņu jāapspriež ļoti daudz jautājumi uh, par uh, ESASV nolīgumu un par uh, privātuma un datu aizsardzību. Došu vārdu komisārei. Vispirms viņas rīcība aptuveni desmit minūtes, pēc tam mēs uzsāksim diskusiju. Pirmos jautājumus uzdos koordinātori grupu vārdā un pēc tam komisāri varēs uz tiem atbildēt, un pēc tam būs otrā jautājuma kārta, ko varēs uzdot deputāti. Un, protams, arī uz tiem jums būs laiks atbildēt. Es aicinātu šajos jautājumu raundā ierobežot uzstāšanas laiku divām minūtēm. Tagad vārds komisārai Jūrovai. Priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, liels paldies par šo iespēju turpināt dialogu ar jūsu komiteju. Šodien es pirmkārt gribu runāt par kriminālu tiesīsko aspektu manā portfelī. Uh, pēc 2015. gada struktūrētā dialoga ir notikuši teroristu uzbrukumi Parīzē un Briselē. Komisija ir stiprinājusi savas iniciatīvas cīņā pret terorismu, bet vienlaiks mēs uzsveram, ka mums ir jāaizsargā mūsu vērtības. Eh, tiesiskā sadarbība krimināla jautājumos ir uh, tā pamatā mēs ierosinām veidot akris, lai uzlabotu uh, informācijas apmaiņu par trešo valstu pilsoņu kriminālu sodāmību. Uh, Eh, ar prieku konstatēju, ka eh, referents Kirkops ir sācis darbu pie šā priekšlikuma, kas uzlabos informācijas apmaiņas starp dalību valstīm. Tāpat gribu jūs eh, informēt par to, ka esam uzsākuši debates ar iekšlietu, um, ne tieši lietu ministriem neformālajā sanāksmē. Uh, Uh, Amsterdamā tā notika janvārī, un uh, priekšstādātais Morājas arī piedalījās uh, šajā sanāksmē. Tā bija Nīderlandes iniciatīva par atbalsta sistēmām sadarbībā ar trešajām valstīm, un mums ir jāizvērtē, vai jurisdikcijas pieeja atbilsta digitālajam laikmetam. Un šoreiz mēs runājam par kriminālu tiesiskiem aspektiem. Tāpat esam paredzējuši grozīt uh, direktīvu cīņai pret naudas atmazgāšanu, jo mums jādara vairāk, lai uh, efektīvi cīnītos pret terorisma finansēšanu. Un ir jāstiprina finansiālās izlūkošanas vienību darba. Uh, un tāpat izvērtējam anonīmās priekšmastājumu kartes, kā padarīt tās drošākas, neaizliedzot uh, izmantot šo maksāšanas līdzekli. Pēc Panamas uh, dokumentu uh, noplūdes mēs arī domājam par to, kā stiprināt cīņu pret nodokļu nemaz nemaksāšanu. Komisija tāpat līdz gada beigām ierosina uh, taustarpējo uh, nolēmumu atzīšanu par līdzekļu uh, konfiscēšanu, uh, ka šāds uh, lēmums tiek uh, atzīts citā valstī nekā tas ir pieņemts. Tāpat esam paredzējuši pabeigt datu aizsardzības reformu gribu uzteikt Albrechts kungu un Lauristīnas kundzi referentus e, šai jautājumā. Kopā ar viņiem mums ir izdevies sasniegt izcilu rezultātu un tagad e, pievērsīsimies tā īstenošanai dalību valstīs, lai uh, tiktu iero, ievērots pilsoņu uzņēmumu intereses uh, dalību valstīs. Uh, Uh, kas stāsies spēkā 2018. gada janvārī, mēs dodam signālu par to, ka datu aizsardzība ir pamat tiesības un mums ir jāatbalsta uzņēmē darbība uh, un uh, datu aizsardzība digitālajā laikmetā. Tāpat mums ir uh, nepieciešams šādu aizsardzības līmeni nodrošināt datu nodošanai arī pāri Atlantijas okeānam. Tādēļ komisija ierosinās parakstīt pamat eh, nolīgumu, kas izveido datu aizsardzības standartu eh, divpusējiem eh, policijas sadarbības nolīgumiem starp ASV un Eiropas Savienību privātuma aizsardzība pri, e, komerciālos e, darījumos. Mēs arī strādājam ar ASV, lai e, īstenot 30. pānta darba grupas ieteikumus. Tāpat arī stiprinām procesuālo tiesību pakotni un mēs strādājam pie juridiskās palīdzības un es uh, ceru, ka De Jonga kungs nonāks pie būtiskiem rezultātiem attiecībā uz aptvērumu. Runājot par bērnu īpašo situāciju migrācijas kontekstā, gribu apliecināt jums, ka vienmēr raudzīšos, kā viņu intereses tiek ievērotas gan reģistrācijas centros, gan arī uh, nepavadīto mazgadīgo aprūpes jautājumā. Mums ir šīs tiesības jānodrošina, un es gribu informēt jūs par to, kā cīnāmies pret naida runu. Mēs turpinām dialogu ar internetu operatoriem, esam paredzējuši sagatavot rīcības kodeksu līdz jūnijam. Uh, vienmēr respektēsim eh, izteiksmes brīvi, vārda brīvību, bet internets nevar darboties bez noteikumiem pastiprinot uh, sadarbību uh, krimināla tiesisko struktūru uh, starpā. Mēs strādājam pie Eiropas prokuratūras izveidas un Eirojust stiprināšanas. Esam paredzējuši pabeigt darbu pie Eiropas prokurora biroja izveidas šogad. Un informēšu jūs par progresu šai svarīgajā jautājumā Mēs apspriedīsim šo jautājumu ar uh, Slovākijas uh, prezidentu rīt Bratislavā. Mēs arī turpinām sarunas padomē par Eiropas prokuratūras izveidi. Dalībvalsts paudušas principiālu atbalstu priekšlikumu pamata elementiem. Tomēr ir princips tāds, ka vienošanās ir panākt tikai tad, kad ir panākt vienošanās par visiem punktiem. Un tādēļ mēs turpinām darbu pie atlikušajiem pantiem. Eh, mūsu eh, mērķis ir panākt, lai Eiropas prokurāra birojas būtu efektīvs un neatkarīgs. Pilnvaras eh, ir jādefinē nepārprotami, ir jābūt arī prioritārām kompetencēm. Un tas jāiekļauj PIF direktīvas aptvērumā, un mums ir arī Eiropas Savienības tiesas uh, formulētie argumenti. Par papildus uh, kompetenci šīm normām ir jābūt līdzsvarotām, lai nemazinātu uh, šīs prokuratūras kompetenci attiecībā uz PIF lietām lai novērstu to, ka mm, notiek paralēlas tā, izmeklēšanas, kas ir garas un neefektīvas. Tālāk par prokuratūras struktūru. Padome vēlas, lai tā būtu kolēģija. Un padome ir ieviesusi tā saucamo nacionālo saikni Tas nozīmē, ka uh, šiem uh, prokuroriem uh, ir jāuzrauga lietu izmeklēšana savā dalību valstī. Jā, mēs uzskatām, ka šai kolēģijā ir jādod iespējas deleģēt pilnvaras atbilstošo dalību valstu prokuratūrām. Un, ja ja eh, paredzētu vēl lielāku pilnvaru deleģēšanu, tad eh, šīs um, kolēģijas pilnvaras uh, varētu tikt apdraudētas. Lēmumu pieņemšanas uh, tiesību deleģēšana Eiropas prokuroriem ir jāierobežo uz mazāk nozīmīgām lietām. Tā šai prokuratūrai ir jāveic uzraudzības iespējas pilnvaras un jāizteno patiesa Eiropas um, politika šajā jomā. Tāpat mums ir jāpārskata Eirojust regula, lai uzlabotu Eirojust darbību. E, dalība e, valstīm ir jāveido koordināti sanāksmes un e, izmeklēšanas komandas E, mums ir jāizpilda robi, kas pastāv šobrīd likumdošanā, un tāpat laikā jāstrādā, lai īstenotu uh, pieņemtos tiesību aktus. Tomēr mēs konstatējam, ka akī nav vēl dalību valstīs uh, pilnībā īstenots, un eh, rezultāti ir eh, mm, eh, neviendabīgi, un ir arī gadījumi, kad tiesību normas netiek īstenotas. Dalību valstīm ir atbilstoši jāīsteno Eiropas Savienības krimināla tiesību instrumenti, lai veidot savstarpējo uzticību. Tikai tā mēs varam nodrošināt vienot kriminālās uh, tiesiskuma telpu un nodrošināt, ka pārobežu izmeklēšanas grupas var veiksmīgi darboties. Izmek eh, teroristu pastrādātie noziegumi ir piemērs tam, kā šādas sadarbības trūkums apdraud mūsu drošību. No vienas puses tātad komisijai ir uh, proaktīvi jāpalīdz dalību valstīm īstenot akī, sagatavojot rokas grāmatas, organizējot ekspertu sanāksmes, rīkojot apmācības. Bet no otras puses mums nevajadzētu baidīties uzsākt pārkāpuma procedūras, ja tas ir nepieciešams, lai panāktu pilnīgu īstenošanu un atbilstību Esmu arī um, sekojusi tam, kas ir noticis pēc uh, mūsu diskusijas ar iekšlietu un tieslietu ministriem Marta uh, padomes uh, sanāksmē par to, kā cīnīties pret radikalizāciju cietumos. Ir vairāk iemesli, kas izraisa radikalizāciju. Pirmkārt, uh, sliktie apstākļi atsevišķos cietumos um, Eiropā. Esmu nosūtījis vēstuli, kurā izskaidroju, kādas iespējas ir sagūt finansē, gūt finansējumu no Eiropas fondiem un programmām. Tāpat esmu izveidojis augstu līmeņu darba grupu, kas, uh, kurai būs arī apakšgrupa par uh, situāciju cietumā, un mēs risināsim problēmu attiecībā uz valstīm, kur situācija ir visnopietnākā. Es arī informēju par to jūs priekšsēdētāju kungs. Un uh, jūs, uh, jūs komiteja arī strādā pie šā jautājuma Intveldas kundzes vadībā, un mēs ar lielu interesi sekojam šim darbam, um, un to dara arī pirmais priekšsēdētāja vietnieks Timermans. arī uh, gribētu jūs informēt par uh, tieslietu eh, rādītāju tabulu, kurā izvērtē situāciju 28 dalību valstīs par tieslietu sistēmas efektivitāti un neatkarību un darbību. Uh, un uh, mēs apkopojam šo informāciju par visām 28 dalību valstīm. Vairums dalību valstu uh, veids pasākumus, lai uzlabotu tieslietu sistēmas darbību un esam uh, konstatējuši progresu salīdzinājumā ar pirmo vērtējumu attiecībā uz efektivitāti, procesa ilgumu, civilietās un komerclietās, bet uh, administratīvās lietās, diemžēl, situācija ir pasliktinājusies. Kvalitātes ziņā esam konstatējuši uzlabojumu IKT izmantošanā attiecībā uz mazo prasību procedūrām tiešsaistē, bet ir nepieciešami turpmāki pasākumi, lai ap, uzlabotu apmācību šajā jomā un uh, Eh, arī izmantotu IKT eh, tehnoloģijas eh, citās, krim, citās tiesas lietās. Un mūsu izveidotā izvērtēšana sistēma labi darbojas, un mēs esam izmantojuši pirmo reizi arī eiro barometra pētījumus par to, kā mūsu pilsoņi vērtē tieslietu sistēmas darbību un kā to dara arī uzņēmumi. Uh, vai tas, kā vai tiesas tiek uzskatīts par neatkarīgām, dažādās dalību valstīs šī uztvere ir atšķirīga. Ir uh, valstis, kur uh, šī uztvere ir uh, diezgan uh, negatīva, ka tiek konstatēts, ka valdība un politiķi iejaucas tiesas darbā vai arī uh, ekonomiskie uh, operatori to dara. Pret šādām parādībām mums ir jācīnās. Uh, Tā kā mans uh, laiks ir ierobežots, nevaru jūs informēt par visiem jautājumiem, pie kuriem es strādāju, bet esmu gatava eh, ar jums sadarboties arī turpmāk un sniegt visu nepieciešamo informāciju. Paldies! Paldies, komisārs kundze! Nu, un sāksim ar koordinatoriem. Holmajers kundzi neredzu zālē, bet nu tad tālāk Bonīkungs, tautas partijas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji komisārs Kunz, ārkārtīgi liels prieks jūs atkal šeit redzēt. Milzīgi liels paldies arī par vēstuli, ko jūs nosūtījāt mums, kas, kurā ietilpa dažādi paskaidrojumi par virkni jautājumiem. Domāju, ārkārtīgi svarīgi, ka mums ir iespēja gūt to svaigāko informāciju par visām lietām, kas ir jūsu kompetencē. Man ir pāris īsa komentāru pirmām kārtām domāju, ka mums nepieciešams daudz vairāk sadarboties informācijas apmaiņas jomā. Tas, es domāju, ir ļoti nozīmīgi. Tur ir svarīga darbība un turklāt arī digitālo instrumentu izmantošana krimināltiesību jomā un ties, tiesiskumu jomā ir svarīgi. Tas būtu liederīgi un tas nodrošinātu arī tālāku progresu, padarot to daudz straujāk. Otrām kārtām, domāju, ka svarīgi parakstīt arī tādu visaptvarošo nolīgumu, jeb tādu eh, nu, lietas sarga nolīgumu, kā to sauc angliski, rītdien tā kā jūs teicāt. Bet es domāju, ka nepieciešams virzīties uz priekšu arī ar citu, paldies, citām lietām. Paldies, ka jūs sadarbojaties ar visiem partneriem, to starp 22. panta darba grupu kur tiek runāts par privātuma aizsardzību, jo mums gal galā ir jāatzīst, ka pastāv tādas dimensijas, tādas, eh, nu, kas skar arī šo jomu, tā lai beigās rastu labāko risinājumu. Turklāt, domāju, ka ļoti svarīgi ir arī tas, ko jūs teicāt par uz naidu kurinošām runām un rīcības kodeksu šai saistībā. Jūsu komisijas darbs arī interneta provideru jomas sakarībā drīz noslēgsies. Šis ētikas, ja rīcības kodeks, kodeks būs izstrādāts, un domāju, ka tas būs ļoti svarīgs, jo tas ne tik vien no vienas puses nodrošina interneta brīvību, bet no otras puses piedāvā mums arī zināms instruments, kas ļautu cīnīties pret uz naidu kurinošo runu. Un rītdien paredzēta konference, kurā piedalīšos, kur runāsim ar jauniešiem par šāda veida parādību. Gribu turklāt jums vaicāt par iespējamiem tālākiem soļiem attiecībā uz datu aizsardzības pakotne. Ar um, datu aizsardzības direktīvas pieņemšanu un tomēr nevaram vēl sākt dusēt uz lauriem. Nav viss vēl paveikts. Gribu vaicāt, vai komisijai ir nolūks veidot īstenošanas plānu attiecībā uz vispārīgo datu aizsardzības uh, tiesībām, jeb GDPR. Uh, mums gal galā ir jāpārliecinās, ka tur pala, iekļautā elastība, kas, protams, ir vajadzīga, tāpat laikā nenovadīs mūs pie 28 dažādām eh, īstenošanas variācijām attiecībā uz šīs direktīva, šeit direktīvā iekļautajām normām. Paldies! Liels paldies! Es savos jautājumos, saka Sīpels kundze, gribētu pievērsties diviem, trim jautājumiem un domāju, ka pārējiem kolēģiem būs jautājumi arī par citām jomām. Pirmām kārtām par privātumu aizsardzību. Par to tiek paustas diezgan plašas bažas un es gribētu minēt divus punktus šai saistībā. Viens no tiem ir tas, ka ASV administrācija pilnībā neizslēdz to, ka varētu masveidā un nediskriminējoši ievākt datus, uh, par mm, Eiropas pilsoņiem. Es gribētu vaicāt, kā tas saistās ar to, ka Eiropa ir pret vasveida iedzīvotāju novērošanu, uzskatot, ka tā ir nesamērīga rīcība un nevajadzīga rīcība. Tālāk. Vai ombūdam ir pietiekam daudz pilnvaru, lai efektīvi darbotos? Un, ja viņa patiešām ir neatkarīga, tad vai šis pārsūdzēšanas mehānisms nav pārāk sarežģīts, lai to izmantotu privāta personas. Kāda ir jūsu nostāja šai ziņā? Un vai jūs varētu arī attiecīgi to argumentēt? Tālāk par šo kopējo vienošanos. Mēs zinām, ka PDR nolīgums ar ASV un TFTP netiek ietverti ASV privātuma tiesību aktā. Šis kopējais nu, lietsarga nolīgums tāpat laikā nu, būt, būt ar šo lietu saistāms. Kā jūs nodrošināsiet juridisku konsekvenci? Vēl viena lieta šī lietasarga līguma ietvarā ir tas, kā ASV tiesība aktos paredzēts uh, juridiskais pārsīdēšanas mehānisms ASV pilsoņiem, bet tas noved pie komerciālu datu plūsmas. Tā tad iznāk, ka šāda pārsūdzēšana atkarīga pēc tam mūsu pilsoņiem no tā, vai mēs piekrītam šim privātuma aizsardz, šai aizsardzībai vai nē. Kāds ir jūsu plāns šai ziņā? Un visbeidzot, pavisam īsi par EPPO no šī parlamenta attiecībā uz, um, proku, uz prokuratūru, Eiropas prokuratūru, ir, nu, izteikti vairāk viedokļu rezolūciju. Cik lielā mērā jūs ņemat šos, šīs idejas vērā tajā brīdī, kad no, risinās debatas padomē? Paldies tālāk EKR grupas vārdā nākamais runātājs saka Hālāho kungs. Paldies, komisārs kundze, ka jūs esat šeit. Kirkop kungs, diemžēl, nevarēja ierasties šeit, viņam bija jābūt Lielbritānijā, bet ļaujiet man viņa vārdā izteikt šādas piezīmes. Cīņa pret noziedzību un terorismu visā Eiropas Savienībā ir iespējama tikai tad, ja dalībvalsts rēģē strauji un strādā kopā un efektīvi, proaktīva un saskaņota centieni, kas ļauj visām krimināltiesību sistēmām sastrādāties ir ārkārtīgi svarīgi, ja vēlamies cīnīties pret tiem izaicinājumiem, ar ko šobrīd sastopamies. EKR grupa neuzskata, ka pilnībā harmonizēta krimināltiesību sistēma vai jauna centralizēta sistēma būtu obligātā kārtā vajadzīga, lai šo mērķi izpildītu. Domāju, ka būtiskas saistības uz sadarbību un vērtīgas un liederīgas informācijas apmaiņa vienam ar otru būtu visefektīvākais veids, kā panākt rezultātu rezultātus. Kā referents Akris regulē, Kirkopkungs vēlas arī turpmāk ar jums sadarboties un uzskata, ka tie grozījumi, ko šobrīd īstenojam attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem, ir ārkārtīgi svarīgi tas attiecas uz ES valsts piedarīgo un trešo valstu valsts piedarīgo nostādīšanas uz vienādiem pamatiem krimināla tiesību kontekstā, jo nav nekāda loģiska iemesla, kāpēc šiem mēriem pasākumiem nebūtu jātop īstenotiem. Šāda veida pasākumu īstenošana ir ārkārtīgi svarīga, ja vēlamies nodrošināt kompetenciālu iekšējo pārvietošanos un iekšējo drošību. Kirkop kungs vēlas pateikties komisijai par sagatavoto priekšlikumu un ar nepacietību gaida iespēju sadarboties ar jums darbā pie tā. Par vēl vienu citu jautājumu jautājumu. Nauda mums gal galā noziedzniekiem jāsit tur, kur viņiem sāp visvairāk, un tas ir finansējums. Lai komisāri varētu mums varētu pastāstīt, kā pavisam konkrēti komisija ar naudas atmazgāšanas tiesību aktiem un citiem instrumentiem grasās spēcināt informācijas apmaiņu starp tieslietu iesādēm par finansiālu raksturu noziegumiem. Un ne tikai EPA EPOLI ietvaros, bet arī, piemēram, cilvēku tirzniecības saistībā. Kā mēs varam mudināt tiesu iestādes sadarboties savā starpā ES līmenī? Un visbeidzot, vai komisāre ir paredzējusi īstenot pārskatīšanu attiecībā uz kaut ko, ko, Kierkopkungs vienmēr uzskatījis par svarīgu kopējās izmeklēšanas komandas, lai šis instruments varētu būt tālāk eh, daudz spēcīgāks un izmantots dažāda veida situācijās. Paldies, saka priekšādātāja. Tālāk Grīsbeks kundze Alde grupas vārdā. Priekšādātāji, paldies. Pirmām kārtām komisārs kundze jums paldies Jūs tiešām vienmēr esat apņēmības pilni, esat runājis par visiem šiem ļoti daudzskaitlīgajiem jautājumiem, kas ir jūsu kompetencē. Un jāsaka, visi tie ir strateģiski nozīmīgi un vienlaikus ļoti sarežģīti pāris jautājumi. Iesākumā gribu runāt par vienu no mērķiem, kas ir svarīgi Eiropas Savienībā, respektīvi um, bērnu tiesība aizsardzība. Tā ir tēma, ko jūs arī pieminējāt Jūs grasties sagatavot, lūk, paziņojumu par ļoti traģisko situāciju par šiem nepilngadīgiem, kas ieradušies Eiropā bez pavadī, pavadoņiem un ir pazuduši bez vēsts. Tāpat arī tur tiks runāts par globālo situāciju un bažām, kas saistīti tieši ar migrantu bērniem. Eiropas Savienības programma attiecībā uz bērnu tiesību jomu, kas aizsākās jau 2011. gadā, tā noslēdzās jau 14. gadā, un mēs gribētu zināt, vai komisijai ir kāds nodoms vai plāns nākt klajā ar jaunu stratēģiju, ambiciozu stratēģiju, īstenojumu stratēģiju, kas būtu efektīva un globāli piemērojama protams, ar konkrētu rīcības plānu, kas būtu vērsts uz bērnu tiesību aizsardzību. Otrs jautājums saistīts ar tēmu, ko jūs arī pieminējāt un ko kolēģi turklāt eh, arī minēja, respektīvi šis eh, lietu sarga tipa nolīgums vienošanās par datu nodošanu starp Eiropas Savienību un ASV. Nu, lūk, te, protams, ir ļoti svarīgi atmiņties par šo privātumu aizsardzību un vai šai kontekstā jūs varētu mums apliecināt, uh, ka šī privātuma aizsardzības īstenošana lietasargu nolīguma ietvaros tiks veikta pilnībā atbilstībā ar mūsu tiesību aktiem un normām, kur tiek runāts par datu aizsardzību, respektīvi saskaņā ar tām, tiem nolīgumiem, ko pavisam nesen plenārsēdē esam apstiprinājuši. Nu un visbeidzot, par 29. pāntu es pat tagad negrasos runāt, bet vienkārši eh, priekšādātais kundze gribēja pavisam īsumā vēl runāt arī par Eiropas prokuratūru. Sākotnējā priekšlikumā tika ierosināta centralizēta struktūra pietiekami eiropeiskā līmenī. Tātad lūk šāda Eiropas prokuratūra. Šis priekšlikums tika eh, no dalībvalsts spiediena rezultātā būtiski pārskatīts. Tagad šī struktūra paredzēta kā tāda decentralizēta struktūra ar deleģētiem prokuroriem, kas tad darbotos kolēģijā. Un es gribētu zināt, ko komisija eh, domā darīt, lai izvērtētu šādas decentralizētas struktūras efektivitāti, jo nu šķiet, ka sākotnējais priekšlikums nu pat ir jau visai attālinās no pašais apspriežamā. Paldies tālāk, Sargentīnī kundze. Priekšādātāji, paldies! Pirmām kārtām gribu teikt, ka ar nepacietību gaida komisārs priekšlikums attiecībā uz naudas atmazgāšanas direktīvu. Tāpat priecājos, ka jūs teicāt, ka jūs ne tik vien grasāties uh, skatīt terorismu finansējumu jautājumus, bet ņemt vērā arī Panamas dokumentu skandālu un e, iedziļināties vairāk trastu jautājumu. Es zinu, ka šis parlaments par to ir cīnījies sūri un grūti, bet mums neiznā, neizdevās to panākt pārsvarā tāpēc, ka Lielbritānijas valdība tam pretojās. Bet, nu, politiskā situācija Lielbritānijā šobrīd ir mazliet mainīsies, kā rezultātā, manuprāt, mēs varēsim spēcināt formulējumu attiecībā uz trastiem. Tālāk par privātuma aizsardzību, jeb šo vairogu. Cik tālu mēs saprotam, tad nu, tas, kā mēs to ieraugam, ka Eiropas datu aizsardzības iestādes uzskata, ka šis privātuma aizsardzības vairogs nav pietiekams, lai aizsargātu pils, mūsu pilsoņu datus, kas nonāk ASV. Un tas jautājums, ko esam uzdevuši jau vairāk kārt, tiks atkārtots vēl un vēl, respektīvi, vai jūs šīs sarunas tad sāksiet no jaunību, jūs iesteik, iekļausiet šai lēmumā darbības termiņa klauzulu, beigu termiņa klauzulu. Tālāk, protams, papildus rītdien paredzētajiem arī iekšējās drošības departaments ASV PDR pasā, nolīgumu ir iz, izkļāvis no privātuma akta. Nu, tā rezultātā viss šis lietu sargība kopējais nolīgums faktiski vairs nav īsti nekā vērts. Un tāpēc jautājums ir šāds, vai jūs pieprasīsiet šī izņēmuma atcelšanu pirms šī no, ietvaru nolīguma parakstīšanas, Eh, ja sarunas pār atsāksiet no jau un tālāk par ekras. Pirmam kārtām 4a pants šai priekšlikumā vai komisija apzinās, ka datu bāze, kur ietverta krimināla, kriminālas pagātnes informācija par ES valsts piedarīgiem ietvers vienlaikus tagad arī tādu pilstilzoņu um, ties sodāmības um, informācija, kas, piemēram, ir ar dubultu pilsonību, viena no tām ir ES pilsonība. Kā šādā veidā jūs, eh, nu, versīsieties pat iespējamo diskrimināciju? Lielas paldies, komisārs Kunze! Vai jūs vēlētos tagad atbildēt uz jautājumiem, ja vēlaties, lai jautājumus turpinām, un tad pēc tam uh, jūs atbildētu uz visiem kopā? Nē, tagad. Labi, paldies! Tā, jāsakārto man savas piezīmes. Bonīkungs komentēja ekris. Tās ir drošības darba kārtības daļa, pamatot iemeslu pēc, jo kārtības sargāšanas iestādēm ir jābūt piekļuvai datiem par trešo valstu valsts piedīrīgajiem, kas tikuši sodīti. Tāpēc priecājamies, ka esam saņēmuši tādu pozitīvu reakciju ne tikai no dalību valstīm, bet arī dzen no parlamenta šai ziņā, jo visi ļoti, ļoti labi saprot, ka tas ir liederīgi. Es būšu atklāta ar jums, man bija atklāta sakot bail, ka radīsies šķēršļi, saistībā ar pirkstu nospiedumu iekļaušanu šai dokumentā, bet tomēr nolēmu to tur paredzēt ar tādu maksimālu prasību, jo mums tiešām tas ir svarīgi, svarīgi panākt tādu vienotu identifikācijas metodu. Par ekras runājot, tomēr esam visai piesardzīgi, jo vēlamies panākt to, ka visi standarti atšķirībās personu datu aizsardzību tiktu izmantot un ievērot. Ne nerastos nekādas problēmas un pārkāpumu vai kādu konfliktējošu sistēmu ar pastāvošām tiesību normām. Mums nepieciešams darbu turpināt ne tik pie ekris, bet arī pie cita, cita veida sistēmām, kas ļaus tiesību sargājošām iestādēm rīkoties pārrobežu jomā. Jo, ko mēs redzam šobrīd, ir Schengena, kas, protams, piedāvā ļoti daudz lielisks iespējas mums visiem, un kopumā tas viss ir ļoti pozitīvi, bet tāpat laikā tas rada iespēju arī noziedzniekiem doties pāri robežām un pastrādāt savus noziedzīgos nodarījumus, kur vien viņi to vēlas. Tā tad arī noziedzībai līdz ar to vairs nav robežu, un tāpēc vēlamies pievērsties krimināltiesību jomai, tā lai maksimalizētu potenciālu, ko piedāvā starptautiskā sadarbība šai jomā varas tiesību, tiesību sargājošām un kārtību sargājošām iestādēm, tā lai ļautu šīm iestādēm rīkoties strauji. Jo mēs taču atceramies visi par šiem uzbrukumiem, ko piedzīvojām Eiropā, un šajā kontekstā ko, arī skaidri redzējām, cik svarīgi ir rīkoties strauji, ātri un pārliecinoši tajā brīdī, kad eh, vēršamies pret noziedzniekiem. Par eh, uz naidu kurinošām runām un izteikumiem. Nu, par to runāšu, ņemot vērā kontekstu um, par cīņu pret radikalizēšanu. Jo mēs esam pārliecināti, ka ir divi veidi, kā radi panākt radikalizēšanos. Viens ir tiešsaiste, un otrs ir šāda pārliecināšana. Par tiešsaistes režīmu runājot par internetu, nu tur konstatējam, ka atsevišķu aprindu vēlmes un dažādu cilvēku grupējumu vēlmes, un te nu es tagad izsākšos tā brutāli, uzsākt pilsoņu karu Eiropā pastāv. Nu, faktiski tiešsaistē ta, tas jau notiek, jo, kad jūs lasāt šīs diskusijas, kad redzat visus šos aicinājumus uz naidu, uz vardarbību, tad mēs konstatējam, ka faktiski tas jau notiek. Tāpat laikā internets, jeb tiešsaiste, ir tā joma, arī kurā mums nepieciešams vienlaikus aizsargāt arī runas brīvību. Tātad milzīga tāda dilemma mūsu priekšā. Un līdzīgi kā visās citās grūtās situācijās, kad sastopamies ar tādām dilemmām, mums ir jāskatās uz to, ko saka likums. Un likums skaidri un gaiši pasaka, kas ir jāaizliedz. Uz naidu kurinoša runa, kurā ir potenciāls izraisīt atklātu vardarbību pret zināmām cilvēku grupām, vienalga vai tās ir minoritātes, homoseksuāļi vai kāda cita grupa grupai, invalīdi un tā tālāk, šāda veida runas ir jāaizliedz. Un pret to ir jācīnās ar visa veida instrumentiem. Un viens no šādiem instrumentiem un veidiem ir tāds, ka IT provideriem, ja pakalpojumu piedāvātājiem pašiem arī ir jāiet šais mm, risinājumu meklēšanas ceļu. To jau teicu pagājušais, jo mm, nu, kad ar viņiem runājam, viņi paši saprot, ka viņi ir daļa no nu, šīs problēmas, un viņiem ir eh, tāpat laikā līdz ar to jākļūst par daļu no risinājumu, un viņi arī to vēlas darīt. Viņi vēlas nākt klajā ar konkrētu, konkrētām idejām, lūk, izstrādājot šo rīcības kodekstu, jeb ētikas kodekstu, kur pamatos būs Eiropas tiesība akti, un arī uh, precedenta tiesības, jo mēs redzam, ka šobrīd nerad daudz, kas šai jomā notiek saskaņā ar ASV tiesību aktiem. Nu, tāpēc mums ir jāuzstāst to, ka mums taču šai teritorijā ir pašiem savi principi un likumi. Šī iemesla pēc priecājos, ka varu dot jums tādu pozitīvu raksturu informāciju attiecībā ar šo ētikas jeb rīcības kodeksu. Tur, piemēram, tiks iekļautas saistības provideriem e, dzēst šādas uz naidu kurināšanas e, runas un to saturu 48. 48 stundu, šķiet 48 stundu laikā no brīža, kad tādi šāda veida informācijas saturs tiek identificēts. Ir izstrādāta arī virkni tādu visaparošu rīcību, kas vienlaikus neskar runas brīvības principu. Par datu aizsardzības pakotni un īstenošanas plānu. ar vispārīgo datu aizsardzības regulas pieņemšanu, jeb GDPR, darbs jau tikai sākās, tas nav noslēdzies ne tuvu. Uh, protams, priecājos, ka mums ir šāda regula, ļoti labi ir skaidri noteikts laika grafiks arī attiecībā uz finansējumu plānu, jo mums, protams, nepieciešams uh, unificēt pieeju, saskaņā ar kuru šī vispārīgā regula tiek piemērota dažādos datu aizsardzības iestāžu uh, plānos, jo, protams, šeit ir diezgan liela tāda arī pašu manevrēšana, šo iestāžu manevrēšanas spēja, un to mēs nerad arī, to es arī nerad redzu, kad tiekos ar šo iestāžu pārstāvjiem, viņiem ir tāda sajūta, jā, tāda izpratne par lietām, bet viņu, šī izpratne nerad ir ļoti atšķirīga, un tas, protams, zināmā mērā ir skaidrojams arī ar mentalitātes atšķirībām, kultūras atšķirība, bet, kā jau teicu, ar regulu mēs tomēr vēlamies noteikt tādu unificētu noteikumu kopumu, kas tad vienādi jāievēro. Nu, kaut vai skatīsimies uz sankcijām, nu nevar būt tā, ka Itālijā, piemēram, viens uzņēmums saņem lielāku sodu nekā Francijā par līdzīga veida nodarījumu. Jeb kļūdu. Jā, tā tad pilnīgi noteikti kopā ar datu aizsardzības iestādēm strādāsim pie šī jautājuma, ļausim tām radīt arī tāds iekšējs noteikums um, šī tiesība akta piemērošanai, bet komisijas galvenais uzdevums, un tam paredzēsim arī finansējumu, ir izstrādāt, izstrādāt skaidrs pamatnostādnes uzņēmumiem, tā lai visi visi juridiskās skaidrības vārdā saprot, ko nozīmē šie jaunie noteikumi un kāda ir viņu pienākuma šai saistībā. Un tad cerams, tāpat laikā šīs pamatnostādes būs arī pietiekami skaidrs un saprotams arī aiz pilsoņiem, lai viņi savukārt saprot, kādas ir viņu tiesības, uz ko viņi drīkst uzstāt šo jauno noteikumu ietveros. Lūk, tāds ir mūsu šī gada darba plāns, tāpat mēs šogad gatavojam arī virkni pro apmācības programmu ekspertiem tā, lai esam tam visam labi gatavi, nu tā teikt, šim um, īstenošanas plāna brīdim, kas ir 2018. gads. Tālāk par privātumu aizsardzību, ja privātumu vairogu. Kā mēs pārliecināsimies, ka saistības tiek pildītas, jūs vaicājāt? Jūs runājat par nacionālās drošības jautājumiem. Nu, ticiet man, ja es saku, ka sarunas par šo jautājumu ir bijušas ļoti sarežģītas, nebūtu nevienkāršas. Līdz pat pagājušā gada vasarai tas bija temats, par ko mūsu amerikāņu partneņi vispār negribēja runāt. Nu, no vasaras savukārt, un pēc tam mums ir izdevies viņas tomēr pierunāt sēsties pie sarunu galda. Mēs vēlamies panākt trīs lietas. Pirmām kārtām definēt, kāda tad ir tie ierobežojumi nacionālās drošības struktūrām un slepenajiem dienestiem, lai piekļūtu datiem eh, saskaņā ar viņu likumiem. Uh, un Eiropas kopienu ties, kā jūs zinat, nebija vēl izvērtējuši šo so situāciju, ņemot vērā jaunos tiesību aktus. Tas mums arī ir jāatcerās. Tātad vēlējāmies tādu skaidru šo ierobežojumu aprakstu, detalizētu interpretāciju par to, kā viņi saprot to, kas noteikts viņu tiesību aktos un kādā veidā viņi to grasās tālāk īstenot. Uh, Nu, protams, ka joprojām, un tā tas vienmēr arī būs, joprojām ir visādi izņēmumi, kur viņi arī pašu savu likumu kontekstā, piemēram, dod pilnvaras zināmām uh, struktūrām piekļūda datu, va, veikt datu vākšanu. Mēs to saprotam tā, ka tad ir jābūt kaut kādam konkrētam mērķim šādai datu vākšanai, un arī tas ir skaidri un gaiši jānosaka tiesību aktos. Un nu, nevar notikt, lūk, tāda masveida uzraudzīšana, kā jau te arī tika tāda atbilstīga kritika pausta, jo datiem jābūt drošībā. Uh, mums bija skaidri un gaiši jādefinē, ko mēs kā eiropieši saprotam ar nepieciešamību un samērīgumu šādu instrumentu izmantošanā. Tieši tā kā Sipels kundze pamatot teica, tieši tāpat kā viņa, arī mēs izmantojam Eiropas kopienu tiesas uh, terminus un formulējumus, respektīvi, ka piekļuva datiem šādā masā var notikt tikai tad, ja tas pat tiešām ir strikti nepieciešams mūsu amerikāņu partneriem. Nu, savukārt šis formulējums ir cits, viņi saka, iespējams iemesls, vai, vairāk kā iespējams, tāds realistiski iespējams iemesls, probable cause. Bet, nu jā, protams, ka pilnu kontroli pār šo visu mēs panākt nevarēsim, respektīvi pār to, kā na nacionālās drošības struktūras piekļūs vai rīkosies ar mūsu datiem. Mēs mums nekad neizdosies panākt un nekad arī mēs nekad ne, negūsim pilnīgus uh, apelācijas, ja pārsūdzēšanas tiesības Eiropas pilsoņiem. Uh, arī attiecībā uz to, kā, piemēram, Eiropā datiem piekļūst nacionālās drošības iestādes, jo mums nav šādu mehānismu. Mums ir jāstrādā ar to, kāda situācija ir realitātē. Kas attiec uz ombudu? Tā ir daļa no eh, sarunu tematikas, kas tiek īstenots, jo zināmu sarunu posmu es uzstāju, ka arī mūsu pusē ir nepieciešams kāds, kas būtu autorizēts saņemt informāciju par šādām lietām, kad lūk Nacionālās eh, drošības struktūras ir pieprasījušas datus. Nu, vai šādi pieprasījumi ir bijuši ar pietiekam leģitīmiem iemesliem? Un pēc um, tam, kad sarunas par šo jautājumu tika nobloķētas, Amerikas partneri, ASV partneri nāca klajā ar priekšlikumu par to, ka varētu izradīt, radīt šādu ombudu, ombudu struktūru, kur darbam būtu zinām nosacījumi, respektīvi šīs ombuds būtu pilnībā neatkarīgs no nacionālām drošības struktūrām un ļoti labi. Un šāda struktūra risinātu visu veidu sūdzības un prasības, kas nāktu no Eiropas pilsoņiem. ASV partneri um, centās nu, darīt visu, kas viņu spēkos, lai šādu struktūru iedomātos, izstrādātu. Nu, tas varētu būt tāds valsts departaments, nu, tā kā tāda ministrija. Un, Šobrīd 29. panta darba grupa pieprasa precīzāku aprakstu šādai iespējamai struktūrā par to, kādas būtu šādas struktūras kompetences, kādiem noteikumiem, likumiem, tā ētikas kodeksam tā tiktu pakļauta, kā notiktu piekļuvi informācijai. Nu, es to visu augstu respektēju, jo arī es atbalstīju to, ka ir nepieciešams vairāk informācijas, bet, nu, protams, ka mums ir jāņem vairāk, ir arī zinām laika ierobežojumi. Uh, Un tāpēc nu, šie risinājumi mums vēl tālāk jāapspriež ar ASV partneriem, lai vienošanos panāktu pēc pies, iespējas ātrāk, bet detalizēts apraksts ir vajadzīgs. Šeit arī tagad man tāds plašs teksts mm, uzrakstīts, kur mm, aprakstītas ombuda kompetences, ir faktiski ombude, tā tas nav ombuda, tas, tas, tas nav viņš, tā ir viņa. Uh, Nu, es nezinu, varbūt tas veicina šo uzticēšanās daļu. Es atvainojos visiem kungiem zālē. Nu, varbūt tāds neveiksmīgs joks. Bet es katrā ziņā vēlos vienlīdzīgu pieeju pret vīriešiem un sievietēm. Bet, nu, katrā ziņā šai gadījumā runa ir par ombūdes sievieti. Tā ir kundze. Es ar viņu pati sazinājos, kad biju Vašingtānā. Un, jāsaka, viņa ļoti labi izprot. Uh, to, ko mēs saucam par augstiem privātuma, ja privātu datu aizsardzības standartiem, un tas nebūtu tik bieži negadās ASV. Visās struktūrās šādas izpratnes nebūtu nav, jo mēs šai ziņā esam visai īpaši. Gal galā esam pasaulē līderi šai ziņā. Nu, tāpēc tagad negrasos jums nolasīt visas šīs kompetences, nē, bet, nu, mēs nu dienu centāmies eh, efektīvi pie tā darboties. Vēl viens jautājums tiks uzdo, tika uzdots par privātumu, tā bija Argentīnija kundze šķiet. Viņa vaicāja, vai mēs turpināsim sarunas, vai ka būs, teiksim, šāds eh, darbības izbeigšanas pāns. Mēs šobrīd ar ASV partneriem par to runājam, pamatojoties uz rekomendācijām no 29. pānta darba grupas var jums arī sīkāk strāstīt par šiem visiem, nu, par šīm aizkulusēm darbā ar partneriem. Viņi lielākoties saprot, ko mēs no viņiem vēlamies panākt, un mēs, viņi saprot arī argumentāciju, ar ko nāca klējā šī darba grupa. Nu, es negribētu teikt, ka mēs atsāksim sarunas no jauna, ne, to nevēlos teikt bet katrā ziņā mēs uzlabosim šo situāciju, mēs pielāgosim eh, šī adekvātuma lēmumu, partneriem tas būs jādara jāpanāk precīzāks formulējums, precīzāki noteikumi attiecībā uz ombudu. Strādāsim pie rekomendācijām eh, īstenošanas dokumentā, kas attiec uz darbības apturēšanas klauzulu, jeb pāntu, jā. Nu, tas ir skaidri un gaiši paredzēts eh, šajā adekvātuma lēmumā, kad redzam, nu, ka šis privātas, privātuma vairogs faktiski ir mehānisms, nevis lēmums. Mēs redzam, ka tas nedarbojas, mēs redzam, ka kāds, piemēram, lūk, eh, nu, kas kaut ko ir apņēmies darīt, tomēr to nedara. Un tā tas, piemēram, gadās, ar, un mēs esam konstatējuši, ka, ja ir kāda partnera ASV, kas, piemēram, to neizvērē, tad mēs darbību apturēsim bez vilcināšanās identificējot šādu pārkāpumu, protams, arī ņemot vērā sekas, bet, nu, tas ir pilnīgi skaidrs pats, kāds mēs apturēsim šo darbību. Jo mums ir šeit jāizlasa šie riskantie punkti un elementi e, mehānisma darbībā, un tas jādara pietiekami agri, pietiekami savlaicīgi. Tāpēc arī īstenosim ikgadēju pārskatu, ja pārskatīšana, tas notiks 2017. gada vidū, jau pašā sākumā, lai izvērtētu, kā šis mehānisms darbojas, kā visa šīs struktūras darbojas darbojas, vai tās pilda savas saistības. Neatkarīgie novērotāji, ko saka, tas tiks ņemts vērā. Tātad būs dažādi informācijas saņemšanas kanāli, tā lai mēs patiešām varētu nonākt pie tāda objektīva, pie objektīvas ainas attiecībā uz šo privātumu vairogu, vai tas ir gana spēcīgs, vai tas ir uzlabots, vai tas ir funkcionāls, un vai tas garantē augstu datu aizsardzību Eiropiešiem. Nu, lūk. Par Eiropas prokuroru biroju. Vienmēr, kad mēs par to runājam tieslietu komitejā, es atkārtoju vienu un to pašu. Uh, Es neļaušu izveidot kaut kādu Eiropas monstru, kas nekam nekalpos. Un vienmēr esmu par to runājusi skaidru valodu. Un es jau arī pagājuši, ka teicu, ka vēl vairāk mēģinot samazināt Apple pilnvaras, tās atšķirtinot, mēs nu, to nevaram pieļaut. Tas nenotiks. Pirmais no 35. Pā, no 1. līdz 35. pantam jau ir uh, runāts par līdzīgām struktūrām, un mēs jau esam gandrīz pie finiša taisnes, un tur jau ir runāts pietiekam daudz par EPOL kompetencēm. EPOL ir jābūt lēmumu pieņemšanas kapacitātēm, pieņemt lēmumus, piemēram, par izmeklēšanu, uh, un EPOLam tad ir jābūt arī prioritāram lēmumu pieņemšanas tiesībām atsevišķos gadījumos. Un arī, piemēram, eh, par eh, lietas tālāk nodošanu izskatīšanai dalību valsts tiesā. Uh, un tādēļ, nu, kaut kā vēl mēģināt eh, laupīt viņiem pilnvars būtu patiešām nevajadzīgi. Es to padomē esmu atkārtojusi, es regulāri sazinos arī ar prezidentūru un tām valstīm, kas atbalsta EPOL izveidi. Esam dzirdējuši arī baumas, un man tas patiešām nepatīk, jo šīs baumas nav pamatotas, ka mēs jau strādājam pie paplašinātās sadarbības. Nē, tā nav. Es vēlos, lai visas dalību valstis būtu EPOL, bet tad, kad es sazinos, sazinos ar dalību valstīm, protams, ir atšķirības starp uh, neto maksātājiem un neto saņēmējiem. Jo ir, vairāk, ir arī dalībvalsts, kas vairāk saņem uh, nekā iemaksā Eiropas Savienībā. Un tieši šīm valstīm vajadzētu būt gatavām atbalstīt Eiropas prokurora dienestu, jo tas būs īpašs dienests, Un tas at, būs atšķirīgs no eiro just, kas izmeklē īpašas uh, nozieguma veidus, proti runājot par korupciju un Eiropas saimnības finanšu interesēm. Es augstu vērtēju šo iepriecinošo atbalstu, ko man sniedz Eiropas parlaments. Un esmu ļoti piesardzīga tad, kad pienāk šie signāli no Eiropas parlamenta. Protams, ka nevajag būt tādam, tādai ļoti spēcīgai nacionālajai nokrāsai, jo šim uh, prokurāram ir jābūt neatkarīgam. Un, protams, ir jābūt arī PVN ņemot vērā gan direktīvu, gan arī prokurora uh, pilnvaras. Mums ir, es negribu tagad izklausīties varbūt tāda ideālistiska vai smieklīga, bet, nu, jums ir jāsaka, ka mums par to ir jācīnās, un ja jūs, piemēram, padomē eh, sēžat pie viena galda ar finanšu ministriem, nu, tā pat tiešām būs cīņa, jo finanšu ministri to uzskata joprojām par nodokļu jautājumu, bet eh, tas īstenībā ir saistīts ar uh, noziegumiem. Un, ja mēs runājam par datiem, par to, cik daudz līdzekļu īstenībā mēs varēsim atkal atgriezt valsts kasē, nu tas īstenībā ir ļoti labs arguments, bet tagad mēs apkopojam datus no dalību valstīm. Jāsaka, ka tas ir patiešām nepārāk vienkāršs darbs, jo ir dalību valstis kas tāpat nu, īsti nenošķir, kad notiek, piemēram, eh, Eiropas līdzekļu, kad notiek eh, valsts līdzekļu izniekošana eh, un cita veida pārkāpumi. Bet mums ir patiešām jānosaka arī konkrēta struktūra, cik lietas gadā EPAL izskatīs, kāds būs aptvērums, kādas būs kompetences un kapacitāti ņemot vērā arī nozīgumu smagumu. ļoti lielā mērā tas arī noteiks, nu, cik daudz uh, finansējumu būs jāpiešķir Apple un cik daudz darbinieku jāpieņem darbā. Un jāsaka, mēs arī vēlamies tātad, lai dalība valsts pēc iespējas ātrāk apkopotu datus, tālāk runājot par PVN eh, un dažādām lietām. Mums ir, protams, eh, jāmēģina aplēst, cik lietas gadā EPOL varēs izskatīt. Un EPOL ir jāizskata ļoti nozīmīgi pārrobežu noziegumi PVN jomā un jāapzinās. Eh, tātad pēc kādas mēra auglas eh, tos izvērtēt. Paldies. Implementation of GDPR, I said. On the, on the children, uh, we created... A... Tālāk. Mēs esam radījuši arī vairākas eh, normas, izstrādājuši kritērijas, runājot par bērniem, uh, uh, migrantiem. Un, protams, uh, šeit ir uzdevums saraksts nevien padomēji un komisijai. Es domāju arī par kolēģiem, kas ir atbildīgi uh, par drošības jautājumu, bet arī, protams, par uh, dalību valstu pilnvarām. Un, ja mēs runājam par humāno palīdzību, eh, kas tiek sniegta, piemēram, arī konflikta zonās, pirmām kārtām ir jādomā tieši par bērniem. Un, ja mēs runājam par šiem reģistrēšanas punktiem, jeb hotspots, tad arī eh, tur vienmēr ir jāņem pirmām kārtām vērā bērnu labklājība. Un tas ir jāpatur prātā arī eh, šī Eiropas Savienības Turcijas nolīguma. Uh, kontekstā, un arī ir jābūt pietiekami daudz līdzekļiem, kas tiek piešķirti bērniem, un 300 tūkstoši bērnu pat nav jau vairākus gadus apmeklējuši skolā. Nu, tur vajadzētu nonākt Eiropas līdzekļiem. Un uh, finansējums tātad tika piešķirts uh, tieši atbildīgajām organizācijām. Un Frontex izstrādās arī jaunu uh, cilvēktiesību stratēģiju un 2016. gadā ir uh, strā, paredzēts strādāt pie konkrētām programmām, it sevišķi ņemot vērā bērnus migrantus, tiks izstrādātas dažādas vadlīnijas, arī uh, rokas grāmatas tiks izstrādātas īpaši robežas sargiem, lai viņi varētu labāk uzreiz apzināt, kuri bērni ir pakļauti īpašiem riskiem potenciāli. Un tiks arī tāpat domāts par nu, mazgadīgo eh, bērnu, mazgadīgiem, kas ceļo vieni par šo bērnu īpašu aprūpi. Eh, neuztraucieties, tagad nelasīšu visu, saka komisāri, bet, nu, tas, protams, viss ir jāīsteno un eh, jāpapildina arī tas rīcības plāns, kas jau ir ticis īstenots. Nu, varbūt, ka mēs varētu tagad nākamos jautājumus uzdot, saka priekšsēdētāji. Un varbūt eh, vēl kāds jautājums nav ticis atbildēts. Es par lietu sargu vienošanos vēl neatbildēju, saka prie, eh, komisāra. Labi, būšu nepiekāpīga, saka priekšsēdētāji. Nedošu kolēģiem vairāk par eh, divām minūtēm. Skrīpeka kungs. Ďakujem pekne, <clears throat> pani Jourová. Ehm, veľmi pekne ďakujem za túto vašu prezentáciu. Hovorili ste naozaj Jūrovas kundze, gribēju jums sirsnīgi pateikties par šo prezentāciju. Jūs runājāt ļoti ilgi un ir patiešām uh, arī noderīgi iepazīties ar šo dokumentu. Tur ir rakstīts par dažādu projektu īstenošanu. Projekte um, ehm, pozbudzenia tých zraniteľných skupín eh, mladých ľudí. Uh, ž... Par visvārīgāko grupu aizsardzību, par uh, izglītošanu cietumos, jo bieži vien cietumi ir tāds kā radikāļu kalves. Nu, mēs jau pietiekam labi atceramies Parīzes un Briseles notikums, mēs zinām, kas notiek cietumos tālāk naudas atmazgāšana un līdzekļi Turcijai, lai varētu bērnus apmācīt. Jā, nu tas ir patiešām cēls darbs. Man ir daži jautājumi, ko jums vēlētos uz, uzdot. Eiropas Savienība allaž ir uzstājusi, ka ir jāievēro līdztiesība, un es gribēju pavaicāt, kādēļ piemēram, kāpēc, piemēram, eh, netiek piešķirts tikpat daudz līdzēkļu un netiek izmantots tāds pats radošais gars palīdzot eh, sievietēm grūtībās, eh, sievietēm, kas dzīvo ļoti nabadzīgos apstākļos, bet, piemēram, LGBT organizācijām līdzekļi tiek piešķirti pienācīgā apjomā. Es gribēju pavaicāt, kādēļ tā tas notiek. Otrām kārtām, vai patiešām. tiešām visu laiku ir tik daudz uzmanības jāpievērš cilvēkiem, kuriem visu tik bieži mainās dzimuma identitāte. Nu, tie ir tikai daži individi. Paldies, paldies, sāka Lauristēns kundze, paldies par jūsu uh, izsmenošajām atbildēm, komisārs Kundze, bet man tik un tā ir vēl daži jautājumi palikuši. Tātad par uh, naida kurināšanu, par šīm naida runām jūs uh, esat strādājusi pie uh, rīcības kodeksa, bet, nu, kāds ir ietekmes izvērtējums? Jo īstenībā šeit ir ļoti tāda trausla robeža starp cenzūru un novērošanu. Un jāparūpējas, lai patiešām šādu runu saturs netiktu pakļauts cenzūrai. Un kāda ir statistikas dati, nu, cik lielā mērā uh, tas patiešām varētu atmaksāties šāds pasākums, šāda uh, naida runa novērošana tālāk. Uh, Jūs teicāt, ka Frontex uh, strādā pie jaunas stratēģijas un ir nepieciešams apkopot datus, bet jāsaka, ka nu visi kaut ko kaut kur vāc, kaut kādus datus vāc katra organizācija, bet tad uh, šīs datu bāzes ir bieži vien nu tādas nepilnīgas. Un mēs, piemēram, nesam tā pilnīgi informēti par to, cik daudz no bēgļiem ir izglītīti, cik nē, cik no viņiem ir invalīdi. Nu, ir tāda ļoti sadrumstalota informācija. Es pat nerunāju par personas datu informāciju, ne, es runāju par statistiku, tādu vispārīgu statistiku par migrantiem, jo tas būtu ļoti noderīgi turpmākajai integrācijas politikai, kā arī cīnoties pret dažādiem aizspriedumiem. Un jūs arī pieminējāt uh, radikalizācijas prevenciju, jūs runājāt par internetu un cietumiem, bet nu, kas tad notiek bēgļu nometnēs un šajos karstajos punktos tālāk? cilvēku tirdzniecība un kontrabanda. Mums jau ar jūri komiteju bija ļoti interesanti tikšanās, kur bija ieradušies Eurojust pārstāvi, un izrādījās, ka nu nav nekāda tā tiesvedības ceļa, kā šo cilvēkus vesties priekšā. Nu, varbūt, ka prokurora birojas varētu kaut ko šeit darīt, kaut kādas trūkstošās vietas aizpildīt. Paldies, Jotovs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir trīs ļoti īsi jautājumi. Gribēju pateikties komisārs kundzei. Un es ceru, ka viņa sniegs ļoti precīzas atbildes. Pirmām kārtām jūs runājāt par uh, Eiropas prokurora biroju, bet jūs daudz ko neteicāt par uh, eh, prokurora biroju kompetencēm un kādi mehānismi tiks izmantoti tā darbā. Nu, līdz ar to tas viss vēl ir tāds diezgan abstrakts jēdziens. Otrām kārtām, ja uh, tiek runāts par terorismu apkarošanu, jūs piedāvājāt vairākus pasākumus, ka ir jāpārskat naudas atmazgāšanas direktīva un tā tālāk, bet tā tika pārskatīta tikai pirms pusgada. Jūs teicāt, ka būs arī rīcības kodeks jūs vērsīsieties pret šīm naidu kurinošajām runām. Es jau parlamentā strādāju septiņus gadus, un jau septiņus gadus dzirdu vienu un to pašu pantiņu. Mēs darīsim to un to, mēs sadarbosimies ar internetu operatoriem un tā tālāk. Bet nav joprojām nekādu uh, šī darba augļu. Es gribu kaut ko taustām, beidzot redzēt kaut kādu iznākumu. Un trešais jautājums Tas ir saistīts ar Sofijas Intveldes ziņojumu par tiesiskumu. Vai jūs esat plānojusi piedāvāt likumdošanas ietvaru, lai uzlabotu tieslietu sistēmas darbību visās dalību valstīs un, protams, arī īpaši pievēršot uzmanību cīņai pret organizēto noziedzību, jo man šķiet, ka jūs pat nevēlaties tā. Uh, ļoti labi pozicionēties, ņemot vērā šos jautājumus, jo jāsaka, ka tas patiešām uh, bieži vien nenoved ne pie kā, un arī nauda tiek iztērēta nerezultatīvi. Uh, Lunačekas kundze, jā, paldies, es runāšu par uh, vien, vienlīdzīgu attieksmi un LGBT jautājumiem. Ja mēs runājam par līdztiesīgu attieksmi, Nīderlandes prezidentūra sagatavoja progresa ziņojumu. Un ko jūs sagaidāt? Kas tad notiks? Nu, varbūt, ka Slovākijas prezidentūra šo darbu varēs turpināt. Uh, Un tālāk šis invaliditātes akts bija domāts, ka eh, šis, es atvainojos, piekļuves akts varētu arī uh, uzlabot rezultatīvitāti, un mums tas patiešām eh, Eiropas līmenī būtu ļoti nepieciešams. Un tālāk reģistrētas partneru attiecības un īpašumtiesības. Kādēļ šeit ir divi priekšlikumi? Viens uh, reģistrētām partnerattiecībām un viens precētiem pāriem, jo varētu būt tā, ka ir dalība valsts, kas piekritīs vienu sistēmu izveidot, izmantot un otru nē, un līdz ar to viena dzimuma pāri e, būs atkal cietēji, jo ne visās dalība valstīs ir atļauts precēties viena dzimuma pārstāvjiem. Un citās atkal ir šiem cilvēkiem iespējams tikai reģistrēt partnerattiecības. Un tālāk jādomā arī par pārvietošanās brīvības veicināšanu LGBTI ģimenēm. Un kā jūs domājat, lai panāktu pilnīgu, nu, vienlīdzību, jo tas noteikti nāktu par labu arī bērnu tiesībām? Vai jūs sāksiet strādāt pie konkrētiem priekšlikumiem, ņemot vērā arī civilo statusu un savstarpēju atzīšanu? Un es tikai 47 sekundes runāju. Paldies! I don't have any other... Man arī pašai ir jautājums, saka priekšsēdētāji, jo citi kolēģi vairs nevēlas runāt. Es nedaudz paturpināšu Loristenas kundzes jautājumu par bērniem. Mēs tepat negribam nekādus milzīgus nākotnes plānus dzirdēt no komisijas, bet ir desmit tūkstoši bērnu pazuduši. Mēs gribam rīcību, kaut ko tagad jau redzēt, nu ko dara grieķu iestādes, kur ir visi šie bērni. Šie bērni ir pakļauti uh, plēsoņām šajos, uh, šajās bēgļu nometnēs. Kas ir noticis? Uh, lai šos bērnus varētu atrast, lai viņus uh, aizsargātu. Nu, nevajag tur uzreiz, piemēram, uh, prokurora biroju izveidot, lai kaut kā šo situāciju risinātu. Es nevaru saprast, kas kavē kaut ko darīt, lai cīnītos pret uh, naudas atmazgāšanu. Taču ir šī anti uh, atmazgāšanas direktīva un mēs esam redzējuši arī šos Panamas dokumentus un ļoti labi zinām, ka, kur vārdi tur ir iekļauti. Un tā tad ir jāvērš sākumā pret no nu, fiziskām personām. Nu, šķiet, ka pēdējā likumā eh, pret eh, naudas. Uh, nelegālo līdzekļu legalizāciju, tur pēkšņi fizisko personu uh, definīcija bija kaut kur izgaisusi, un vai jūs esat arī gatava piedāvāt tādu Eiropas Savienības sarakstu, ņemot vērā arī finanšu institūcijas? Totally on... Runājot par uh, šīm politiskajām personām un par uh, amerikāņu uzņēmumiem. Un komisija pati teica, ka mēs paši varam izveidot šādu sistēmu, nosakot, kurš ir šis cilvēks, kam pienāks politically exposed person status un kurš nē. I... Paldies, saka eh, komisārs kundze. Tātad sākumā sākšu varbūt apgrieztā kārtībā par nelegālo līdzekļu legalizāciju un Ko tad mēs īsti esam nolēmuši panākt? Šī direktīva tika nesen pieņemta, tā tagad ir jātransponē dalību valstīs, un mēs jau pirmos rezultātus uh, ceram sagaidīt nākamā gada pavasarī. Protams, dalību valstīm ir uh, jāuzlabo arī finanšu izlūka informācija, jābūt labākām uh, izlūka struktūrām šajā jomā lai varētu apmainīties ar visu nepieciešamo informāciju un tāpat ir paredzēts izveidot uh, reģistru ar labuma, patiesā labuma guvējiem un uh, Tas jau ir uh, jaunajā direktīvas versijā paredzēts. Mēs arī mudinām dalību valstis um, atvērt šos reģistrus, lai Eh, varētu ar informāciju iepazīties jau gada beigās, bet nu, tas pagaidām ir dalību valstu rokās, cik ātri tās varēs šo darbu paveikt. Un jāsaka, ka tikai tie, kam ir, kas var pierādīt, ka viņiem ir, nu, teiksim, likumīgi interesi, ka viņiem ir tiesības piekļūt šai informācijai, varēs tai piekļūt. Un kad es pirmo reizi nu, to uzzināju, tad man radās jautājums, bet, nu, ko tad arī žurnālisti un kā tad ar cilvēkiem, kuriem varbūt nav šāda likuma apstiprināta interese, kā to izvērtēt, nu, šī attaisnotā interese, cik, cik liela tā ir un cik pamatota tā ir. Man šķiet, ka šis formulējums nav tas pats veiksmīgākais, un tādēļ es 1. jūnijā gribu piedāvāt, lai šie reģistri būtu pieejami visiem un lai visi varētu iepazīties ar tiem, vai ir šī attaisnotā interese vai nē. Mēs esam ne tikai domājuši šeit par uzņēmumiem, nu tagad jau es runāju par uh, turpmākajiem paredzētajiem soļiem, par šīs uh, naudas atma pret naudas atmazgāšanai veltīto direktīvu, par tās grozījumiem, un mēs arī runājam par trastiem un tie nav uh, vērojami visās dalību valstīs, citās nav šādu vienošanos un apvienotajā karalistē savukārt, uh, nu, tā ir ļoti tradicionāla forma, finanšu darījuma forma, un, uh, diemžēl, šī trastu sistēma ir tikusi arī ļaunprātīgi izmantot, nu, kaut vai, lai varētu atmazgāt nelegāli iegūtos līdzekļus. Bieži vien e, mēs sastopamies ar dilemmu, nu, vai mums vajadzētu sodīt godīgu cilvēku, negodīgu cilvēku dēļ, ja viss tas būs e, pieejams sabiedrības acīm. Jo trasti, nu, bieži vien tur ir tādi kā ģimenes uzņēmumi, un tur jau ir arī tad privātuma jautājums. Es pat tiešām brīžiem domāju, nu, mēģinu prognozēt, eh, kāds būs šis ietekmes izvērtējums, jo vēl tas nav gatavs un varētu varbūt to veikt arī attiecībā uz trastiem, trasta fondiem un nu, ir paredzams, ka dalību valstīm būs eh, tāda rīcības brīvība lēmt, eh, kā rīkoties šajā gadījumā. Jā, tas ir saistīts ar Panamas dokumentiem, nodokļu caurskatāmību. Mēs vēlamies izveidot uh, riskanto valstu sarakstu. Un arī, protams, parūpēties, lai tie izlūg, nu, lai izlūkdienesti, kas veic arī izlūka aktivitātes par dažādiem finanšu darījumiem, būtu labāk aprīkoti. Esam vēlušies izveidot arī centralizētus punktus dalību valstīs, lai būtu labāk un vienkāršāk piekļūt uh, informācijai par banku kontiem. Nu, dažās valstīs e, šāda sistēma jau daļai ir ieviesta, un pat tiešām šī informācija būtu ļoti svarīga, lai mēs varētu arī labāk cīnīties pret terorismu finansēšanu. Ja mēs runājam par e, terorismu finansēšanu, mēs Domājam par uh, vairākiem pasākumiem. Arī runājot par virtuālajām valūtām. Nu, jo tās tagad ir tā kā ārpus likuma. Viens no svarīgākajiem jautājumiem ir, kā cīnīties pret šīm anonīmajām priekšapmaksas kartēm. Jā, nu, tas ir jautājums, kas atkal, nu, nāks par ļaunu uh, godīgiem cilvēkiem, jo mums vajadzēs parūpēties, lai šādas priekšapmaksas kartes uh, vairs nebūtu anonīms iepērkoties, piemēram, tīmeklī, un tad cilvēkiem vajadzēs uh, sevi identificēt, un um, mēs esam arī paredzējuši pazemināts lieksni šādiem darījumiem no 250 eiro uz 150 eiro, bet diskusijas par to joprojām norisinās, uh, ietekmes uh, izvērtējums noris pilnā sparā, un kad mēs strādājam pie anti naudas atmazgāšanas direktīvas, mēs katru dienu domājam par proporcionalitāti, jo dīlēma patiešām ir ļoti smaga, cik tālu mēs drīkstam iet, jo tas, protams, arī cilvēku dzīves ērtības samazinās, it sevišķi godīgiem cilvēkiem. Un, protams, arī komisāru kolēģijā mēs pie tā strādāsim. Ko mēs darām bērnu labā? Tas ir uh, to kolēģi atbildībā, kas strādā pie drošības un uh, mums ir jāaizsargā bērnu migranti, kas nereti pazūd. 2016. gadā uh, ir paredzēts ieviest jaunu uh, brīdināšanas signālu vīzu informācijas sistēmā, lai labāk šos bērnus varētu atrast un identificēt. Nu, bet es saprotu, jā, jūs gribat dzirdēt, ko mēs darīsim tagad, nekavējoties, bet, nu, likumdošana pie šī grozījuma, pie šīs jaunās sistēmas tiek strādāts, un mums, protams, ir jācīnās pret šiem cilvēku kontrabandistiem, nu, nav nekādu arī tādu brīnumu recepšu, vienkārši ir jārīkojas nepiekāpīgāk un apņēmīgāk. Tajā skaitā izveidojot kopīgās izmeklēšanas nodaļas, komandas, vai nu Eirojust vai dalību valstu paspārnē un šīs uh, kopīgās izmeklēšanas nodaļas Nu, vienmēr, kad sarunājos ar spēlētājiem šajā jomā, viņi saka, ka šādas eh, nodaļas var darboties ļoti veiksmīgi un efektīvi, bet, nu jā, cilvēku eh, tirzniecība šajos laikos ir kļūst par ļoti ienesīgu rūpalu. Mēs eh, tagad uh, slēdzam Balkānu ceļu, Balkānu taku, bet nu, tagad uh, viņi savas aktivitātes vairāk pārvirz uz vidusjūras reģionu. Nu, viņiem ir ļoti labas, spēcīgas kapacitātes šiem kontrabandistiem. Mums pret viņiem ir jācīnās katru dienu. Līdztiesīga attieksme Lunačekas kundze. Jau kopš 2008. gada mēs par to runājam. Es e, esmu amatā stājusies 2014. gadā un vienmēr dzirdu vienu un to pašu, ka nebūs gana daudz naudas, e, lai, piemēram, saražotu ratiņkrēslus to un šo un uztaisītu rampas. Mums, protams, e, ir jābūt vienprātīgiem, padomē ir jābūt vienprātībai, vienbalsīgam lēmumam. Un Nīderlandes prezidentūra apsolīja būt nepiekāpīga, bet, nu, es nevaru jums apsolīt, ka viņu uh, prezidentūras laikā mēs varēsim lēmumu pieņemt. Mēs, protams, iedarbināsim visas uh, nepieciešamās svīras, bet, nu, kaut kas tur varbūt uh, ir apslēpts. Varbūt ir dalība valsts, kam tas ir pārāk jūtīgs jautājums, bet, nu, protams. Mums ir jābūt nepiekāpīgiem. Jāturpina uh, urdīt dalību valstis. Un es atceros kādas padomas, kad dažas dalību valstis teica, tas ir tik svarīgs un tik nopietnas jautājums, kad mēs nekad nepiekritīsim paplašinātājai sadarbībai. Jā, nu tāda ir vairākuma balss, bet nu vienmēr ir kāds, kas tam nepiekrīt. Tādēļ ir jāturpina mudināt dalību valsts pieņem šo lēmumu. Tālāk par reģistrētajām eh, partnerattiecībām, bērnu aprūpi un īpašumu tiesībām. Es patiešām biju pārsteigta, kādēļ ir divi likumdošanas akti. Kā, kāpēc nevarētu nu, to kā tādu vienu pakotni aplūkot, nu, jo gal galā tā tāda arī ir. Mēs Atceramies, ka Ungārija un Polija negribēja e, šo e, lēmumu pieņemt. Mēs joprojām izmantojam abus likumdošanas aktus, e, arī domājot par paplašinātu sadarbību, un ir domājams, ka lēmums tiks pieņemts jūnijā padomē jau. Un tā bija visai ātra procedūra, un ir ļoti labi, ka visas dalībvalsts izņemot šīs divas skaidru un gaišu pateica, ka nevēlas divus aktus, divus likumus, nevēlas to, nu, saplēst uz pusēm. Tātad eh, šīs bērnu aprūpas tiesības un eh, īpašumtiesības, cik daudz līdzekļu tiek investēts never measure it like this that here we have a small group of people so we cik daudz līdzekļu tātad tiek atvēlēts konkrētām grupām, jūs te runājat par cilvēkiem, kam eh, nu, jāmainās dzimuma identitāte. Īstenībā katrs individs, katra persona ir pelnījusi mūsu rūpes, mūsu atbalstu, un nevaram te kādu grupu kaut kā atsevišķi izdalīt. Mums ir, protams, eh, jāpalīdz mazākumam minoritātēm, neskatoties uz to, cik, liels, cik lielā skaitā tās ir pārstāvētas. Uh, Jā, mums ir dažādi mehānismi dalību valstīs, runājot par LGBTI kopienas tiesībām. Mēs eh, tagad strādājam eh, pie plāna, ko vajadzētu ieviest nākamajā gadā, un tas eh, attiec uz tik briesmīgu jautājumu kā vardarbība pret sievietēm. Tas ir ārkārtīgi bēdīgs fenomens Eiropā. Mm. Mēs strādājam arī daudzos citos lauciņos. Un, protams, mums ir jāstrādā, mums ir jādomā par minoritāšu tiesībām, un tās ir jāciena. IT. IT un izmērāmiem rezultātiem. Lauristīnas kundze jautāja. Es gribu eh, nu, jums pastāstīt. Es gribēju eh, kādus eh, konkrētus rādītājus par to, kā sadarbībā ar IT speciālistiem dod labus rezultātus, bet to nekādu nevar pierādīt vai izdodas samazināt vārdarbību, naida runu, un ka tas ir pateicoties šiem veiktajiem pasākumiem, bet to nekādu nevar pierādīt. Un es visādi, nu, var teikt, pat mocīju kolēģus, prasīju, lai man ierosina kaut kādus rādītājus, pēc kuriem varētu spriest, kā izvērtēt uh, veikto pasākumu efektivitāti, bet nu, tas nav līdz šim izdevies, bet mēs tomēr vērtēsim situāciju, mēs izvērtēsim kriminālu statistikas datus. Jūs jautājāt arī, kā mēs uh, novērosim IT uzņēmumu rīcību, jā, to mēs darīsim regulāri apspriedīsimies par to, kādi pasākumi tiek veikti, bet jāsaka, ka tas ir tikai eh, sākums, un mums ir jāsāk šī spēle, ja tā var teikt, mums ir jāno, jāizstrādā spēles noteikumi, jānovelk robežas, kur eh, beidzas vārda brīvība eh, un kuras robežas nedrīkst pārkāpt, un tāds ir mūsu uzdevums, tādēļ mēs tik ļoti rūpīgi strādājam. Un Mm, mm, daudz darba ieguldām šajā rīcības kodeksā, jo tur ir runa arī par uh, Eiropas Savienības tiesību aktu interpretāciju attiecībā uz vārda brīvību. Jā, un uh, jāsaka, katrā dalība valstī cieta uh, tiesa nedaudz citādāk skatās uz šiem jautājumiem, ir iecietīgāka vai stingrāka savās prasībās. Uh, par datu bāzēm. Un, mm, jā, mums šeit vairāk sistēmas darbojas Eiropas Savienībā, un komisija nesen ir pieņēmusi paziņojumu par šīm sistēmām Schengens informācijas sistēma, ECRIS sistēma un citām. Mēs ieviešam iebraukšanas, izbraukšanas sistēmu lai reģistrētu tātad mm, jūs minēto informāciju, bet es neesmu pārāk labi sagatavojusies, lai atbildētu tieši uz šo jautājumu, lai jūs varētu nosaukt visas šīs sistēmas. Gribu teikt, ka ģenerāla direkcija un es vienmēr skatāmies uz to, kā tiek nodrošināta datu aizsardzība. Uh, jo tā ir absolūti eh, nepieciešama prasība, tas mums ir pastāvīgi jānodrošina. Tālāk par radikalizācijas profilaksti. Nu, šīs jautājums ir ļoti plašs. Eh, par to eh, jautājums par to, kādi tad ir radikalizācijas cēloņi. Mēs zinām, kur notiek tas galvenokārt tātad cietumos un internetā tieši saistē, bet ja mēs palūkojamies uz pētījumu datiem, uh, tad uh, jāatzīst, ka šis jautājums jau neietilps tikai uh, kriminālu tiesību aptvērumā. Nu, ar to nevajadzētu nodarboties tikai krimināla tiesiskā uh, ziņā, jāsāk darbs daudz ātrāk. Jānoskaidro iemesli, kādēļ jaunieši radikalizējas vai tur ir kādi personiski apsvērumi, iemesli, vai tā ir viņu kopiena, kāda ir vide, ka varbūt, ka tā ir tāda rosinoša vide, tālāk ideoloģija. Nu, ir dažādi faktori, kas ietekmē šo procesu. Un tādēļ ir nepieciešami dažādi atšķirīgi instrumenti un pasākumi, lai varētu vērsties pret šiem faktoriem. Un šie, šie parādība ir tik sarežģīta un bīstama. Un tādēļ ir jā, nepieciešama atbilstoši pasākumi, bet tāpat laikā ir jārespektē pamattiesības. Tālāk par šo ietvaru līgumu. par tiesiskumu un uh, krimināltiesību uh, vērtējumu tabulu. Tātad par šo pamatu uh, vai ietvaru nolīgumu ar ASV. Saskaņā ar 218. panta 5. punktu līgumā par Eiropas Savienības darbību. Tātad padome pieņem lēmumu pēc komisijas ierosinājuma, atļaujot parakstīt šādu pamat nolīgumu. Tādēļ komisija drīz pieņems priekšlikumu parakstīt šādu nolīgumu, un Eiropas parlaments būs par, eh, saņems par to informāciju un šis eh, pēc šā lēmuma pieņemšanas un, eh, kad parlaments būs eh, nobalsojis, paužot piekrišanu, tad padom, es atvainojos komisiju parakstīs šo nolīgumu. Jūs runājāt par Eiropas prokuratūru, par pilnvarām. Um, Es gribu teikt, ka mums ir jāievēro lēmumu pieņemšanas uh, kompetences, tātad lēmums uh, veikt kriminālu vajāšanu, vai arī var pieņemt lēmumu nosūtīt lietu atpakaļ dalību valstī. Tālāk būs struktūra. Struktūra būs tāda, ka būs uh, galvenais prokurors. Um, kolēģija un nacionālai deleģētie prokurori. Bet tik, darbība notiek saskaņā ar Nacionālo kriminālu uh, procesu kodeksu un kriminālu kodeksu. Tas nozīmē, ka mēs veidojam vēl tādu papildus līmeni, un tas ir visgrūtākais uzdevums Mēs nedrīkstam iejaukties nacionālajās normās. Ja mēs gribam šīs normas harmonizēt, tad jāsaka, ka, nu, tas praktiski nav iespējams. Šis uzdevums būtu pārāk grūts. netiks izmekt izmeklēt teroristu noziegumu organizētā noziedzība, kontrabanda. Es gribu teikt, ka tiks izveidot specializēta iestāde, lai raudzītos uz Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību. Tālāk par ties, CVM uh, Bulgārijas un Rumānijas gadījumā un par šiem tiesiskiem aspektiem abas valstis apņēmās pildīt uh, šīs normas, iestājoties Eiropas Savienībā un esmu apmeklējis arī šīs valstis, tikos ar uh, premjeru Viņi uzskata, ka šīs prasības ir iespējams izpildīt, ir noteikti pasākumi paredzēti, abas da dalību valstis aktīvi strādā īstenojot reformas. Mums ir eh, jāraugās uz eh, reāliem rezultātiem, mums ir nepieciešama taustām rezultāti, nepietiek tikai pieņemt likumus. Mums ir jāpārliecinās, ka šīs eh, reformas ir ilgtspējīgas un ka tās būs spēkā arī pēc valdības nomaiņas. Tiesiskums. Es augstu vērtēju Sofijas Intveldas veikumu šajā jomā. Uzdevums ir grūts. Varu salīdzināt mūsu darbību tieslietu uh, rādītāju izvērtējumā. Nu, mēs uh, salīdzinām, cik lietas vēl nav iztiesātas, cik tiesneši, ka, uz katru tiesnesi iznāk lietu un citus, citus uh, rādītājus tad viss ir kārtībā. Bet, ja ir jāizvērtē neatkarība, un tas ir tāds uh, subjektīvs vērtējums, tad ir grūti šos datus iegūt. Nu, mēs tagad sākam izmantot eirobarometra datus, to kā pilsoņu uztver tiesu neatkarību. Un arī uh, vērtē, uh, tagad ņemam vērā to, kā, uh, kā to uh, uztver uzņēmumu. Agrāk mēs tikai eh, ņēmām vērā uzņēmumu teikto, un tad pilsoņi uzskatīja, ka tāda attieksme ir netaisnīga. Bet, nu, jāsaka, šis rādītājs ir ļoti āķīgs, un, nu, nu, varbūt pret dažām valstīm attieksme pat iznāk arī netaisnīga. Tālāk, kā novērtēt demokrātiju un tiesiskumu? nu, šeit ir eh, runa par varu, varas dalīšanas principu dalību valstīs eh, saskaņā ar konstitūciju. Nu, man līdz ar to ir eh, zināmas bāžas šai jautājumā, kas ir radušās darba procesā. Bet mums ir jāizvērtē visas iespējas, kā turpināt šo darbu uh, Nu, var runājot par iespējamiem jauniem tiesību aktiem, es neuzskatu, ka tas būtu nepieciešams, jo e, līgumā ir ļoti skaidri ierakstīts, e, kā, kas ir tiesiskums, kādi šeit ir elementi, kā tas e, izpaužas, un tagad mēs izvērtējam polijas situāciju, cenšamies to izvērtēt viedi un objektīvi vienas dalību valsts uh, gadījumu mēs vēlamies izvērtēt un saprot, uh, apzināmies, cik grūti tomēr ir nodrošināt, lai vērtējums būtu objektīvs. Un mēs uh, neizmantojam uh, kvantitatīvus rādītājus, jo vienkārši tādi nav pieejami. Mēs tā, turpināsim šo darbu. Ņemot vērā pašreizējo gaisotni, uh, Un e, es domāju, ka raugoties uz to, kas notiek noteiktās dalību valstīs, mums ir jābūt e, e, lielākā nu, gatavības pakāpē, mums ir jāspēj izskaidrot, ko mēs saprotam ar tiesiskumu. Un es domāju, ka mums varbūt nā, būs jānāk klajā arī ar uh, iniciatīvu šai jomā. Paldies, saka priekšsēdētāji, paldies, komisārs kundze, mēs pilnībā esam iekļāvušies laikā. daudzi deputāti, kur diemžēl nebija klāt, nu arī ir devuši savu veidu ieguldījumu šajā procesā līdz ar to. Eh, liels paldies par sniegtajiem skaidrojumiem un atbildēm un uh, ceru, ka arī nākotnē mums turpināsies šāda viedokļa apmaiņa. Komisārs Kunze. Jā, eh, dāmas un kungi, pateicos par iespēju apspriest šos jautājumus ar jums. Nevar teikt, ka uzklausīšanas parlamentā ir mana pa, eh, mīļākā nodarbe, bet es gribu teikt, ka esmu vienmēr gatava turpināt ar jums dialogu un atkal eh, raugos uz eh, iespēju tikties nākotnē. Priekšsēdētāji, nu cerams, ka jūs tagad būsiet uztrenējusies un pratīsiet labāk tik galā ar dalību valstīm. Paldies! Fararu, we will move into... Tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, un tas ir. ziņojuma projekta prezentācija par Eiropas Savienības kopīgā sarakstu izveidi attiecībā uz uh, drošo izcelsmes valstu sarakstu un tā izveidi. Referente ir Silvija Gijoma. Šobrīd uh, Eiropas Savienībai nav tāda kopīga uh, drošo valstu saraksta. Uh, atsevišķām dalību valstīm ir savi saraksti. Komisija ierosina izveidot šādu kopīgu Eiropas Savienības sarakstu balstoties uz kopīgu kritēriju sārakstu saskaņā ar direktīvu 2013-32 EU attiecībā uz starptautiskās aizsardzības piešķiršanu vai atcelšanu. Es došu vārdu arī ref, tātad ēnu referentiem, deputātiem, komisijas un padomas pārstāvjiem. Vārds Gijoms kundzei, paldies priekšsēdētāji. Mums jau vairāk kārt ir bijusi iespēja apspriest šo priekšlikumu, un es pati arī paudu bažas, un man bija jautājumi par šo priekšlikumu. Pirmkārt par to, vai šis priekšlikums nodrošinās reālu harmonizāciju, jo, ja tiks apstiprināts šāds Eiropas saraksts, tas nenozīmēs automātisku pilnīgu harmonizāciju jo šis saraksts uh, pastāvēs vienlaikus ar uh, nacionālajiem sarakstiem. Tātad šis mērķis ir uh, mm, noskaidrot uh, drošas uh, valstis, bet uh, nav arī tādas vispār atzītas uh, metodikas un arī nav veikta detalizēta situācijas izvērtēšana septiņās uh, valstīs, kuras ir iecerēts iekļaut šajā sarakstā. Tāpat jautājums ir par to, kā šis saraksts tiks uh, pārskatīts un aktualizēts un kā tas, kāda būs saikne starp nacionālajiem un Eiropas Savienības sārakstu un nav paredzēta arī pietiekam elastīga procedūra, lai apturētu šā sāraksta darbību. Nu, mēs arī diskutējām vispār par šo jēdzienu iepriekš, bet pie tā es neatgriezīšos. Tā tad mūsu pieeja bija tāda, ka mēs uzskatījām, ka nepieciešams iegūt papildu informāciju, lai varētu izvērtēt uh, valsts iekļā, es no sarakstā iekļaujumās valstis, un mēs lūdzām Eiropas patvērumu atbalsta birojam uh, sniegt papildus informāciju un aktualizēt informāciju par Rietumu Balkānu valstīm un Turciju. Uh, šo informāciju arī papildināja pamatiesību aģentūra, lai mēs varētu uh, izvērtēt to, kā šis priekšlikums ietekmēs pamatiesību stāvokli. Nu, gribu teikt, ka mums ir pieejama daļēja informācija, kas šobrīd uh, izslēdza uh, tātad sarakstā minētās valstis no diskusijas par uh, uh, šo metodiku un vērtējumu. Uh, Un šeit ir runa par uh, daļēju pilnvarojumu šim patvēruma birojam, un es domāju, ka pēc tam būs iespējams veikt uh, sarunas arī par uh, pārējo priekšlikumu daļu, kad būsim saņēmuši informāciju no patvērumu atbalsta biroja. Tas nenozīmē, ka mēs gaidīsim uh, bezgalīgi ilgi, līdz saņemsim šo uh, valstu izvērtējumu, bet mēs uzskatām, ka ir jāpagaida, lai uh, pārdome un parlaments varētu saņemt šo uh, nepieciešamo informāciju, to norāda arī uh, Eiropas Savienības tiesa, tātad, lai mēs varētu pieņemt lēmumus, balstoties uz stabiliem pamatiem. Tālāk ir jāizmanto četras prioritātes, lai stiprinātu šī saraksta struktūru. Pirmkārt, ir jāprecizē, kā šī Eiropas, uh, Eiropas saraksts saskan ar nacionāliem sarakstiem, kādas ir attiecības Tas palīdzētu uh, optimālu harmonizāciju panākt. Ierosinu atcelt nacionālo sarakstu trīs gadu laikā un uh, arī izstrādāt um, uh, procedūru, kā var no sāraksta kādu konkrētu valsts svītrot vai apturēt tās um, iekļaušanu tālāk. Ir uh, Eh, nepieciešams eh, paredzēt, kā tiek sniegti eh, ziņojumi un izvērtējumi, ko sagatavo nevalstiskās organizācijas par sarakstā iekļautajām valstīm, jāparēdz skaidri izstrādāt procedūru par to, kā sarakstu var grozīt. Uh, Eh, ir jāpamato eh, katrs šāds saraksta grozījums balstoties uz eh, iesaistīto pušu sniegto informāciju un ir ierosinām veidot konsultatīvo komiteju par šīm drošajām valstīm, var iesaistīt ANO bēgļu komisariātu, atbilstošās aģentūras un arī nepastāvīgu pagaidu locekļu šajā uh, konsultatīvā komitejā, piemēram, cilvēktiesību speciālistus. Un uh, šīs, šī komiteja izvērtētu uh, sāraksta grozījumus un palīdzētu arī izvērtēt, vai noteikti trešā valsts atbilst izvirzītiem kritērijiem vai nē. Un, nu, protams, mūs varētu atkal apsūdzēt, ka mēs vēlamies veidot kaut kādu papildu sarežģītu struktūru. Tā tas nav. Uh, tā, tie ir nepamatoti uh, apgalvojumi. Mēs vienkārši gribam izstrādāt skaidru metodiku attiecībā uz uh, jebkādu saraksta grozīšanu. Un mēs uh, iedvesmu gūstam apvienotā karalistē, kur šāda pieredze jau pastāv. Lai būtu iespējams ātrāk un elastīgāk pārskatīt sārakstu, uh, tādas eh, vajadzības var rasties, jo var, teiksim, situācija pēkšņi mainīties, kādā valstī var eh, mainīties drošības situācija. Un, eh, Nav pieļaujams, ka reakcija notiek pārāk lēni un ka šī minētā valsts joprojām atrodas sarakstā, kaut arī tā neatbilst kritērijiem. Tālāk. Uh, ir uh, jāveic motivēta novērtēšana attiecībā uz šīm valstīm. Un ir arī absolūti pilnā mērā jāīsteno uh, procedūru direktīvas uh, normas un um, tajā iekļautie kritēriji. Nu, no juridiskā viedokļa tas it kā nebūtu jāatkārto, bet tomēr E, tas tomēr ir svarīgi, lai visas šīs normas tiktu īstenots attiecībā uz e, drošo valstu sarakstu. Komisija savā paziņojumā norāda, ka tā vēlas pievērsties tātad drošās valsts jēdzienam, un tādēļ es uzskatu, ka ir nepieciešams norādīt, kādas procesuālās normas ir spēkā, un proti ir jāpiemina šī um, direktīva. Tāpat mēs pieprasām arī, lai komisija sekotu tam, kā eh, minētajā direktīvā tiek eh, eh, minētās garantijas tātad tiek īstenots attiecībā uz šī saraksta darbību. Nu, tālāk prioritātes ir tādas, ka ir jāstiprina šī sarakstu struktūra. Uh, Un noslēgumā gribu teikt dažus vārdus par ēnu referentu komandu. Mums bija ļoti aktīvas diskusijas. Un um, mums arī nevajadzētu kļūdīties, izraugoties mērķi, neprasīt no šāraksta, šā saraksta kaut ko tādu, kas, ko nav iespējams īstenot. Nu, piemēram, uz ko tad attieksies šis saraksts? ir runa par šo valstu pilsoņiem. Un ir ar vēsu prātu jāizvērtē šis priekšlikums, un nevar pieļaut, ka šis priekšlikums tiktu izmantots citiem mērķiem, nekā tas ir iecerēts. Un tāpat nevajag pārāk augstu novērtēt šā priekšlikuma ietekmi uz migrācijas krīzi un uz tiem uh, nolīgumiem, kas uh, šobrīd ir noslēgti. Es ar interesi klausīšos deputātu teiktajā, ēnu referentu teiktajā un ceru, ka mums pēc iespējas ātri izdosies pabeigt darbu pie šā ziņojuma. Paldies, Gijomas kundze. Tagad vārds Bonīkungam, kurš aizvieto Datīkundz, kas ir ēnu referenta. Lūdzu. Lielas paldies! Es izklāstīšu jums Rašidas datī nostāju, nolasīšu jums viņas vēstuli. Kodātai kolēģi, pirmām kārtām gribu teikt paldies Gijomas kundzei par darbu, ko viņa paveica kus pie šī ziņojuma. Pat ja šī procedūra ir tāda neordināra, es priecājos, ka mēs beidzot virzāmies uz priekšu šajā jomā. Šis Eiropas drošo valstu izcelsmes valstu saraksts bija viens no priekšlikumiem, uh, ar ko nāca klajā Žans Klots Junkers, lai vērstos pret migrācijas spiedienu, kas ir pie mūsu robežām. Un pat ja šis priekšlikums pilnībā viens pats nevarēs atrisināt migrācijas krīzi, ar ko sastopas Eiropa šobrīd, mums tomēr Eiropas Savienībai jādod ir labāk un spēcīgākie instrumenti, kā tikt galā ar vien pieaugošo patvērumu pieprasījumu skaitu. Kā jau referenta skaidroja, mums būs sarunas par daļēju mandātu šajā jautājumā. Tas nozīmē, ka uz vēlāku laiku atstāsim delikātāko jomu, respektīvi sarakstu ar drošām izcelsmes valstīm. Par šo daļējo mandātu, kur ietvaros definēsim regulējumu, kas regulē šo sarakstu, domāju, ka varēsim nonākt pie atbilstīga kompromisa starp politiskajām grupām. Es arī piekrītu Gijomas kundas priekšlikumiem attiecībā uz nepieciešamību precizēt, kā tad eh, tiks formulēt šie nacionālie drošu, drošo izcelsmes valstu saraksti un Eiropas saraksts, kā tie savā starpā nu, tiks sasaistīti. Tas ir skaidri jāpasaka. Tomēr uzskatu, ka tikai Eiropas droši izcelsmes valstu saraksts trīs gadu laikā, mm, ka tas tāds tiktu izveidots, manuprāt, ir pārāk ambiciozs mērķis, jo attieksme un viedoklis dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgs un ar trim gadiem nepietiks. Turklāt visām dalībvalstīm ir jāspēj iet tālāk nekā Eiropas drošības saraksts pieprasīt, bet ilgtermiņā mērķis, protams, ir nodrošināt vienotu Eiropas harmonizāciju. Es turklāt atbalstu arī referentes priekšlikumu piešķirt labāku elastības manevrēšanas spēju Eiropas komisijai šī saraksta modificēšanās krīzes steidzamības gadījumā. Uh, Pati nākšu klējā ar saviem priekšlikumiem, tos iekļaušu grozījumos un ar nepacietību gaidu iespēju šo jautājumu apspriest ar kolēģiem turpmāko ēnu referentu tikšanās gaitā. Tāpat laikā joprojām ceru, ka mums izdosies vienoties par ziņojumu visai ātri, tā lai mandāts būtu pilns un tā lai tas ietvert arī sarakstu ar drošas izcelsmes valstīm. Jo tad mēs panāktu vienošanos par šo regulu pēc iespējas ātrāk un pierādītu, ka Eiropas Savienība nav bezspēcīga uh, skatoties sejā migrācijas krīzē. Paldies! Tālāk Halāho kungs. Priekšādātāji, paldies, paldies Gijomas kundzei. Skaidra noteikuma un pātrinātas procedūras attiecībā uz individiem, kam nav nepieciešama starptautiskā aizsardzība, ir kaut kas tāds, kas ir jāuzskata par prioritāti. šobrīd ir ļoti zems to cilvēku skaits, kas tiek nosūtīti atpakaļ savām valstīm. Tas nav ilgtspējīgi. Tas ietekmē es eh, spēju piedāvāt humāno palīdzību tiem individiem, kam savukārt tā visvairāk ir vajadzīga. Ja mums jārisina, krī, ja vēlamies risināt krīzi, kas ir mūsu priekšā un samazināt spiedienu uz atsevišķām dalību valstīm, tad tādā gadījumā mums ir jāpieņem mēri, kas ļautu samazināt birokrātiju, nevis to palielināt. Es savukārt bažos, ka daži no priekšlikumiem, ar ko nāk klajā referenti savā ziņojumā, varētu birokrātiju tomēr palielināt. Mana grupa piekrīt komisijai un referentai tajā, ka, lai izv izvērtētu valstis, kas būtu vai nebūtu iekļaujami šeit trešo valstu sarakstā, mums nepieciešams konsultēties ar ekspertiem. Tieši ekspertiem ir eh, jānāk no EASA, no Frontex, no ārējā darbības dienesta. Uh, papildus konsultatīvas struktūras veidošana eh, būtu, nu, droši vien ar, ar pārāk lielu balsu skaitu un nebūtu, var, nebūtu neobjektīvāk, kā tas būtu šādā eksperta grupā. Runājot par daļējo mandātu, manuprāt, tas ir loģisks process un tas ļauj precizēt darba metodi sarunās ar padomi. Ja mērķis ir pamazām atteikties no nacionālajiem sarakstiem, tad tādā gadījumā mums jāpārliecinās, ka dalība valstis nenonāk nelabvēlīgākā situācijā, kad tām vairs nav iespējams nosīt atpakaļ individus uz valstīm, kuras tās iepriekš uzskatījušas par drošām un līdz ar to ir varējuši cilvēks nosūtīt turp. Tādas valsts kā Bangladeša, Pakistāna, Gana, Nigērija, Senegāla būtu jāskata kā iespējamas valstis, kas varētu tikt iekļautas šādā sarakstā, jo patvērumu meklētāji no šīm valstīm, jāsaka, ļoti reti tiek atzīti par tādiem, kam pienāks patvērumu meklētāja status mums ir jābūt ambicioziem, nevis ierobežojošiem šai ziņā, tā lai šis process nestu rezultātus. Un visbeidzot, Vēlos paust atbalstu spēcīgam pārskata mehānismam Es atbalstu referenti viņas aicinājumā īstenot pirmo pārskatīšanu no divus gadus pēc instrumenta apstiprināšanas. Ir svarīgi, lai tai brīdī, kad runājam par patvērumu regulējošiem tiesību akti, mē, aktiem, mēs pārliecinoties, ka tā darbojas atbilstīgi un lai mēs varētu vērsties pret kādām kļūmēm un trūkumiem, kas tajos varētu būt ieviesušās. Nevienmēr tam ir vajadzīgas likumdošanas izmaiņas reizēm, tam nepieciešams vienkārši pamatnostādes vai īstenošanas nianses. Tāpat laikā es uzskatu, ka būtīgs šīs pārskatīšanas aspekts būtu pārliecināšanās par to, vai nacionālajie valstu saraksti būtu kaut kas tāds, no kā pilnībā jāatsakās par labu Eiropas kopējiem sarakstam. Šis Eiropas mehānisms nedrīkst nolikt dalībās nelabvēlīgā situācijā, kad tās jau šobrīd cīnās ar grūtībām. Es gribu teikt paldies referentē par paveikto darbu un ar nepacietību gaidu iespēju ar viņu sadarboties turpmākajās nedēļās un mēnesī. Paldies tālāk, Deprēkungs, liberāļu vārdā. Priekšādātāji, paldies! Kā jau kolēģi, kas izteicās, eh, teica, arī es gribu teikt paldies pirmām kārtām eh, referentē paust viņai atbalstu nu, viņa tiešām ļoti veiksmīgi šo darbu paveikusi. Viņa bijusi ļoti personīgi iesaistīta visā šai procesā, bijusi vienmēr pieejama diskusijām ar ēnu referentiem. Tiešām, eh, lai nonāktu pie tās labākās kopējās nostājas šeit Eiropas parlamentā. Es, protams, arī parakstos eh, viņas domā, eh, domāju, ka vispirms mēs izstrādājam daļēju mandātu. Tātad vēl pagaidām ne, pat ja mēs šeit runājam par šiem drošo valstu sarakstiem, un komisija, protams, ir taisnība, ka jāvirzās uz priekšu ar ātrāk, eh, un lai varētu šī virzība tomēr sākt jau notikt, eh, mēs varētu eh, no nu, ar šādu sarakstu palīdzību izveidošanu, varētu pātrināt cilvēku atpakaļ nosūtīšanu Un līdz ar to arī varētu atvieglot to dienestu darbu, kas nodarbojas ar šo cilvēku kontroli, reģistrēšanu pie ārējiem robežām. Bet, nu, komisija savukārt paziņoja, ka pavisam drīz tā nāks klajā ar jaunu regulas projektu, e, patvērumu meklēšanas procedūrai grozot vai pat aizstājot pašreizējo direktīvu, kas e, paredz patvērumu procedūru. Un, bet tas, par ko mēs šobrīd runājam, taču ir daļa no procedūras, tas ir pants šai konkrētajā procedūra direktīvā. Un tad mans jautājums līdz ar to ir šāds. Vai komisija, respektīvi, kāda tad ir mūsu darba jēga, ja komisija saka, ka viņa tūlīt pavisam drīz nāks klajā lūk ar šādu jaunu priekšlikumu? Mm, tad varbūt mums nemaz nav jēgas par to šeit kaut ko tagad kādus komentārus izteikt. Es domāju, ka viņiem ir ļoti strauji jānāk lajā ar šo priekšlikumu, jo mums taču ir tais, tiesības pieprasīt, kas tad notiks ar pašreizējiem pantiem, ko mēs tagad te pētām un mainām, jo, nu, ja iznāk, ka ar šo jauno projektu tas viss atkal tiks mainīts. Tātad mans jautājums šobrīd ir adresēts komisijai pārsvarā. Pie specifiskiem punktiem konkrētā ziņojuma saturā es vēl uh, tūlīt tiem pievērsīšos. Sākotnējā priekšlikumā bija skaidri pateikts, ka priekšlikuma mērķis ir pātrināt uh, atsevišķu pieprasījumu izskatīšanu nu, no tām valstīm, kas būtu taču šai sarakstā. Bet nu tikko vairs šādu aprakstu nav, tad šis mērķis izzūd. Otram kārtām ši, šis pātrinājums jau būtu ļoti atšķirīgs atš dažādās valstīs, jo līdz šim jau nav harmonizēta šo pieprasījumu izstrādāšanas prasība. Tāpat arī apelācijas prasības nav harmonizētas, vai tas, kāda tad būtu apelācijas procesam sekas. Dažās valstīs tas tā ir paredzēts, citur ir kaut kādas pavisam citas procedūras, un te atkal jautājums komisijai, vai šai priekšlikumā, ko tā grasās izstrādāt un likums priekšā, tā runā par šiem aspektiem. Jo gal galā tiek runāts par kopēju patvērumu pieprasīšanas, vienotu patvērumu pieprasīšanas procedūru. Gribu vēl teikt divas lietas arī par pašu saturu šai ziņojumā. Man jāsaka, te ir pāris viedokļu atšķirības ar referenti. Viņa šis ierosinājums par jaunu konsultatīvu struktūras izveidi komisijas ietvaros, tur ietilp tad pārstāvi no ASO, no um, ārējā darbības dienas, no nevalstiskām organizācijām. Nu, man tas liekas visai aizdomīgi, jo EASO taču par vienu no saviem uzdevumiem uzskata dot konsultācijas padomē. Tā tas ir paredzēts tās kompetenču sarakstā. Un 29. aprīļa eh, Eiropadomē, piemēram, lūk, tik runāts par to, ka vajadzīgs vairāk informācijas no EASO par šīm izcelsmes valstīm. 2016. gada 7. aprīļa paziņojumā savukārt tiek runāts lūk, ka jāuzlabo informācija ceļi uz Eiropu un tiek atkal runāts par EASO mandātu, kas tad attiecīgi būtu tā funkcionējošā struktūra patvērumu pieprasīšanas procentus ietveros, lai šādu informāciju saņemtu. Nu, tad kā tad šāds konsultāciju process var, ja tāds tiek veidots, tad EASO būtu tas, kam šīs konsultācija jāsniedz. Tieši tāpēc jau mēs to izveidojām. Nu, tad pēc tam, lūk, pēc saskaņā ar šādu informāciju, lēmums var tikt pieņemts vai nepieņemts, bet, bet kāpēc vēl ir kaut kāds vidutājs, kas tad pa to stārpu šo informāciju nodot tālāk? Šo aģentūru taču īpaši šim nolūkam komisija izveidoja. Tātad, nu, man tas šķiet tā, nu, nedaudz problemātiski. Es gribētu cerēt, ka varam par to apspriesties. Tātad, lūk, vēl viens tāds vidutājs tam visam pa, vizu, pa vidu, kas um, organizē informācijas nodošanu. Par nacionālajiem sarakstiem piekrītu referentē tajā, ka sākot ar to brīdi, kad ir šis šāds kopējs saraksts, kopēji kritēriji un tas viss tiek iekļauts kopējā sarakstā, tad jāsaka, nacionālā sarakstu pastāvēšana vairs nav attaisnojuma, tam nav nekādas jēgas. Nu, te varbūt, varbūt kaut kāds pārējais posms, jā, nu, divi, trīs gadi, es nezinu, vairāk, nu, tas ir cits jautājums, bet te, viņā pie, te viņai piekrītu, ka sākot ar brīdi kad šāds saraksts eh, tiek veidots un tas ir pabeigts, tad faktiski dubultošanās nav vajadzīga. Bet es tomēr gribētu, lai precīzi tiek arī pateikts, eh, nu, pirmām kārtām, kas ir tas, ko mēs šeit darām, kāds ir tas status. Jo, nu, izskatās, ka komisija te paralēli gatavo kaut kādus citus dokumentus. Paldies tālāk, Andersens kundze. Liels paldies! Gribu teikt paldies referentē, saka Andersons Skundze, par darbu pie šī dokumenta. Atzinīgi vērtēja referentes secinājumus eh, attiecībā uz šo struktūru un uzraudzību attiecībā uz eh, treš, drošām trešām valstīm. Šīs konsultatīvā struktūra ir jāspēcina tā, lai tā būtu pietiekami pārstāvīga, lai tā pārstāvētu dažādas interšu puses, lai tā nodarbotos arī, piemēram, ar šī sarakstu papildināšanu, grozīšanu. Mums tomēr ir arī daudz ļoti nopietnu bažu. Šis daļējais mandāts, piemēram, ir koncepcija, kas faktiski iemieso sevī centienu sadalīt šo priekšlikumu divos. No vienas puses tad lūk ir šī koncepcija, un no otras puses tad ir saturiskā daļa. Uh, Tieši kā brīvī piepriekšējā sanāksmēs tika teikts, viedokļu apmaiņās tāpat pastāv rūpe par to, ka šeit ir zināma pretruna attiecībā, piemēram, uz Turciju un tās iekļaušanu drošo valstu sarakstā padoma šobrīd. Mūsuprāt, cenšas šo pretrunīgo jautājumu no šī dokumenta tā kā izslēgt un likt mums balsot par šo koncepciju kā tādu, nedomājot par to, kas tad šais sarakstos tiks, tiks likts iekšā. Līdz ar to Mums ir divi problēma jautājumi saistībā ar šo ES mēroga sarakstu eh, trešām drošas izcelsmes valstīm. Nu, Pirmkārt, visiem patvērumu pieprasījumiem ir jāsaņem vienlīdzīga attieksme, vienāda procedūra, un arī pat, patvērumu meklētājiem ir jābūt vienlīdzīgai pieeja resursiem, resursiem neskatoties uz to, no kādas nācijas, no kādas valstis tie nāk. Otrā lieta ir tāda, ka kāda tad ir ēs e spēja reaģēt lai, piemēram, nu, apstākļu mājas rezultātā grozītu šo sarakstu. Tāpēc mēs uzskatām, ka individuālām atsevišķām valstīm un sistēmām ir iespējams rēģēt ātrāk un izlēmīgāk nekā tas būs tādā gadījumā, ja tāds saraksts ir ES līmenī un tas jādara ES struktūram. Tāpēc dalību valstīm vajadzētu pašām tomēr veidot savus nacionālos sarakstus saskaņā ar nacionālajām tiesībām un ES tiesību aktiem pamatoties uz patvērumu procedūras direktīvu, kuru ietvaros um, izcelsmes valsts valsts tiek uzskatīta par drošu, ja tajā pastāv demokrātiska sistēma un kopumā nenotiek nevajāšanas, nespīdzināšanas, nebruņotu konfliktu. Un tāpēc tad, ja mēs paskatāmies uz to, kas ierosināts attiecībā uz Turciju un tās iekļaušanu šai drošo valsts sarakstā, tad acīm redzot nekāda jebkura veida objektīvas novērotājs teiktu, ka Turcija šos kritērijus neizpilda. Ar nepacietību gaidu mūsu nākamo tikšanos. Paldies! Ķīna Lamberta tālāk. Lielas paldies priekšādātāji! Arī es gribu teikt paldies referentei par paveikto darbu. Mēs augstu vērtējam šo virzību uz daļējo mandātu. Mēs piekrītam šai domai. Saprotam, kāds ir tā arī pamatojums, bet mums viens no jautājumiem ir arī tas, ka mums jābūt skaidrie, skaidrība attiecībā uz kritērijiem, pirms mēs pieņemam kaut kādu um, steidzamu politisku lēmumu. Nu, piemēram, kad skatāmies uz šo konsultatīvās ko komitejas priekšlikumu, mūsuprāt, tas ir svarīgs priekšlikums, jo, ja ir tāda struktūra, kas varētu paspert soli sāņus no visām pašreizējām, no visiem tiem spiedieniem, ko izjūt, piemēram, mēs ārpolitikas ietveros, tad, manuprāt, tas ir liederīgi. Tas ļauj mums atcerēties par to, kas tad ir šīs problēmas pašos pamatos un ka šeit jādomā tikai par patvērumu procesu kritērija, kā jau tika teikts, ir noteikti procedūras direktīvā, tur ir arī kvalifikācijas direktīvā atsevišķi punkti, uh, un tur tiek runāts arī par valstīm, kas nevēlas vai nespēj piedāvāt um, aizsardzību uh, cilvēkiem. Tie tad, tad nevar būt, šīs valsts nevar būt iekļautas. Trošās valstīs to valsts sarakstā ir Pakistāna un Bangladeša, un tāpēc es domāju, par šo varētu būt ļoti interesants diskusijas ar atsevišķiem deputātiem šeit, kā tad viņi mm, grasās uh, to visu atsevišķos gadījumos interpretēt. Tātad, nu, lūk, šī konsultatīvā komiteja, tas mums liekas labi, bet piekrītam arī pāris problemātiskiem jautājumiem par to, cik atbilstīgi un kā, e, būtu šāda struktūra un kāda būtu tās lomas, bet man būtu ļoti grūti pieņemt, piemēram, ka tur darbotos pārstāvi no Frontex, viņi taču e, nu, ne, nestrādā ar izcelsmes valstīm, tad mēs runājam par kaut kādu citu struktūru. Vēl viens jautājums, kas, ko, kas tika uzdots datīkundas vārdā, bija saistīts ar laika grafiku, šies trīs, trīs gadi, kas eh, tad būtu laiks, kur po, laika pastāvētu abi saraksti, nu tas ir uzmanīgi jāpēta. Tāpat arī jautājums par eh, korekcijām šai sarakstā ir jāpārdomā, jo, protams, ka situācija atsevišķās valstīs var mainīties ļoti strauji, mums ir vajadzīga tāda sistēma, kas spēj strauji pielāgoties izmaiņām apstākļos, reaģējot uz šādiem notikumiem. Es turklāt gribu atkārtot vēl vienu punktu, ko pieminēja Deprēkungs, respektīvi, kā tas viss iedaras kopējās ierosinātajās izmaiņās patvēruma, kopējā patvēruma sistēmā. Es strādāju pie kvalifikāciju direktīvas. Un es atceros, ka ļoti daudz interesantu diskusiju mums norisinās saistībā, bet tagad, kad skatos, ko komisija ierosina šobrīd, tad man tā sajūta rodas tāda, ka nu, nekāda mācība īsti no visām šīm diskusijām gūta netika. Lai kāds ar nebūtu, ja nu šī direktīva tagad kļūs par regulu, kam, protams, ir arī zināmas ietekmes uz definīcijām un tam līdzīgi, ja skatāmies uz izmaiņām procedūra direktīvā, vai mēs skatāmies vēl uz virkni citām izmaiņām, tad kā mūsu darbs šeit iedarās kopējānā? Mums jau šobrīd liekas, ka kaut kāda daļa darba, ko mēs, piemēram, veic, veicām pie relokalizēšanas, vispār nav ņemta vērā, un dalība valsts joprojām var turpināt darīt to, kas vien tā pašām ienāk prātā. Nu, tad tādā gadījumā mūsu darbs kaķim zemās tas Paldies. Nu tad vai pēdējais deputāts varētu izteikties? Lebretona kungs. Paldies. Paldies priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu. Es atvainojos, ka aizkavējos biju Magreb delegācijā. Ļoti interesanti sanāks mums tur bija. Gribu teikt paldies referentei par paveikto darbu. Ļoti daudz interesantu lietu viņa mums te ierosina nu, lāk šādu kon vēlāku konkrētu sarakstu izstrādu. Kāpēc ne? 24. pants par steidzamības jautājumiem, nu, lūk, deleģēto aktu izmantošanu steidzamības gadījumā, tas šķiet interesants. Tālāk, eh, nu, piektais grozījums ir tāds īpatnēs zināmā mērā pat liekulīgs, jo te teikts, lūk, kopējo, kopējais saraksts, un to mērķis nav samazināt eh, patvērumu meklētāju skaitu, nu, bet realitātē taču taisni šāds arī ir tas mērķis, tas ir tas, ko komisija grasās panākt, un teikt šeit kaut ko citu būtu vienkārši liekulīgi, tas ir iet pretim patiesībai. Tālāk 7. un 25. grozījums par eh, konsultatīvajām struktūrām. Nu, vēl viena papildus struktūra. Es nezinu, vai tad nevajadzētu kaut kā ietaupīt līdzekļus un vienkārši vienkāršot un vai uzcēt šo kompetenci kādai esošai struktūrai. Tālāk 8. un 27. grozījums man šķiet nepieņemam, jo tur tiešām ļoti nopietni tik apdraudēta nacionālā suverenitāte šajos grozījumos dalībvalstīm tie liekts par drošām trešām valstīm uzskatīt tādas valstis, kas iepriekš bijušas tādas pēc saskaņā ar viņu sarakstiem. Dalībvalstīm zināmā mērā vajadzētu tomēr atstāt kaut kādu rīcības manevrēšanas spēju. Nu, lūk, tas, kas, lūk, kas man bija sakāms, bet vēlreiz paldies par šo ziņojumu. Paldies! Pirms es dodu vēlreiz vārdu komisijai un arī padomas pārstāvim, es gribētu arī pati savā vārdā šo pasākumu tomēr nedaudz komentēt. Ja mēs runājam par nacionāliem vai Eiropas sarakstiem, nu, zināmā mērā tas tāds augzimarons, ja runājam par starptautiskajām tiesībām, jūs paveicotiet ANO bēgļu komisariātam, kāds tad ir drošu valstu saraksts, nu, tad viņi vienmēr teiks, ka tas katru reizi ir jāskatā atsevišķi, jo visi pieprasījumi ir individuāli, nu, piemēram, kristietis, kas ir atbēdz šurp no Pakistānas, varētu būt tādā situācijā, kad viņam patvērums ir jāpiešķir. Pat tajos gadījumos, ja Pakistāna, piemēram, ir drošo valstu sarakstā. Un to jau norādīja šeit kolēģi arī attiecībā uz Turciju. Nu, piemēram, nu, ja tas ir kāds Turcijas kurds, vai, nu, bet, piemēram, varbūt tas ir kāds žurnālists, kas tiek aizturēts, apcietināts Turcijā, nu, vai tad tādā gadījumā mēs nenonākam pie tādas pilnīgas pretrunas, pie tāda oksimorona. Bet tagad tālāk došu vārdu Vilsen kungam no komisijas. Uh, thank you, Chair, for uh, giving us the floor. Paldies, ka devāt mums vārdu. Un es gribēju pateikt divus domu graudus. Pirmām kārtām mēs patiešām ļoti uh, labvēlīgi vērtētu tos grozījumus, kas atzītu, ka varētu būt nu, šāda nacionālo un Eiropas sārakstu līdzās pastāvēšana, domājot arī par drošo izcelsmes valstu principu. Jā, nu, mēs noteikti patiešām atzinīgi vērtētu šādus grozījumus. Un otrām kārtām, ja mēs runājam par tādas jaunas uh, konsultatīvās struktūras izveidošanu. Nu, jābūt patiešām piesardzīgiem. Mēs domājām par Eiropas patvēruma eh, atbalsta struktūras izveidi un domāju, ka nu, vēl kaut kādu struktūru jaunu veidot varbūt nebūtu tā pati labākā doma. Un jāsaka, ka nesenā komisijas paziņojuma garā es varu atbildēt, ka, protams, ir jādomā, kā turpināt spēcināt ASO lomu un precizēt tā mandātu, ņemot vērā šīs dalībvalstī intereses. Un, protams, ir arī šī kopīgā analīze kurā ir minētas eh, drošās izcelsmes valstis. Un eh, mēs esam arī minējuši eh, direktīvas pārskatīšanu, esam domājuši to pārvērst regulā, lai harmonizācijas līmenis būtu vēl augstāks. Es gan gribētu teikt, ka nevaru vēl pateikt, kāds izskatīsies šis priekšlikums par pārveidu regulā. Ceru, ka būsiet saprotoši. Uh, bet šāds pasākums patiešām ir nepieciešams, lai dalībvalsts varētu labāk cīnīties pret šo krīzi. Un īsākā un arī tālākā nākotnē mēs varētu patiešām domāt par turpmāku padziļinātāku harmonizāciju, un tur, protams, varētu domāt arī uh, Eh, šīs, par šīs direktīvas eh, pielāgošanu un optimizāciju. Šeit nav nekādu pretrunu. Mums te vienkārši jādomā par tādiem īstermiņu pasākumiem pret tādiem ilgspējīgākiem un eh, tālāk ejošiem, kas arī ļautu reformēt šo priekšlikumu. Vai prezidentūras pārstāvs vēlētos ko piebilst, lūdzu? Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribēju pateikties referentēji par eh, šo ziņojumu uzmetumu. Tur ir ņemts vērā tas, ko esam apsprieduši vairāk mēnešu garumā. Mēs esam vienojušies par eh, konkrētajiem fragmentiem tekstā, bet tagad mums ir arī vēl jāsazinās ar EASO ekspertiem un jādzird viņu verdikts par šo tekstu. Mēs esam arī dzirdējuši no EASO, ka ka viņi ir iepazinušies ar mūsu prasību pēc vairāk informācijas, un viņi to arī ņems vērā. Un mums ir, protams, arī sarunvešanas mandāts ar Koreperu un. Tālāk par būtību. Nu, divas lietas te vēlējos izgaismot. Mēs par to jau runājām padomē. Pirmām kārtām par pārtraukšanas uh, sekām attiecībā uz divām valstīm Eiropas Savienībā. Tas ir trešais pāns šajā priekšlikumā. Un tur ir runāts. Uh, par scenāriju, kas notiks, ja valstis, kas ir Eiropas Savienībā un ir šīs drošās valstis, un ja tās tagad ir jāizņem no šīs saraksta, nu, ja kaut kas te mainās uh, situācija, tad uh, komisija var tās no. Nu, uh, šī saraksta izņēma, bet nu, tagad te ir tāda kā pelēkā zona zināmā veidā, jo, protams, uz Eiropas Savienības dalību valstīm nevar attiecināt šo drošo izcelsmes valstu principu, jo tās ir dalību valsts. Uh, Un uh, mēs vēlējāmies šo pelēko zonu no tās izvairīties, no nu, cik vien tas ir iespējams. Un mēs arī domājam, ka varētu šo uh, pārtraukšanas laiku ierobežot uz sešiem mēnešiem, nevis uh, tam atvēlēt veselu gadu. Otrs jautājums, kam gribēju pievērsties, mēs jau to dzirdējām, proti, ka vajadzētu nu, labāk izgaismot šo saikni starp Eiropas Savienības un nacionāliem sarakstiem, it sevišķi ņemot vērā to, ka kāda valsts varētu tikt izņemta no drošo valstu saraksta. Prezidentūra šeit saskars nu, ar divām galējībām. No vienas puses Komisijai ir tādas neierobežotas legālās pilnvaras spriest, vai šo valsti iekļaut, vai izņemt no sārakstu, un kad tad to iekļaut atkal atpakaļ. Un dalību valstis iekļaujot šīs valstis savā nacionālā sarakstā, nu, un ja tās pēkšņi ir izņemts no ES uh, saraksta, nu, ja tas tā notiks, tas uh, varētu radīt patiešām apjukumu. Un Un tādēļ mēs vēlamies uh, izteikt veto pieejam tad, ja dalība valsts uh, vēlas iekļaut kādu valsts savā sarakstā, ja tas ir ticis izņemts no ES saraksta. Es atvainos, ka varbūt bija nu, nedaudz uh, vispārīgs, uh, bet uh, šajā tekstā nu, tur ir ļoti daudz datumu un termiņu un tā, nu, tas varbūt tik ļoti jūs neinteresē, bet gribēju teikt, ka mēs uh, padome gaida turpmākās eh, konstruktīvās diskusijas ar Eiropas parlamentu. Paldies. Priekšsēdētāji, jā, nu, jūs uh, ignorējāt manu jautājumu. Nu, mums ir jādomā, ka tas saskan arī ar ANO uh, bēgļu konvenciju. Nu, bet labi. Piecietīsim to šoreiz, varbūt jums citreiz būs iespēja atbildēt. Tagad došu vārdu Gijoms kundzei, ja viņa vēlas kaut ko vēl piemetināt. Izteikšos ātri, jo jāsaka, diskusijas jau bija visai garas un par to esam sprieduši iepriekš, kad dzirdēju padomus teikto, no vienas puses tas bija visai eh, precīzi, kur, kur pietiekam, kur ne, es domāju, ka vienkārši skaidrojums varēja būt tāds plūstošāks par to, kā tad strādās šis eh, saraksta korģēšana, apturēšana, grozīšana. Nu, lai nebūtu tā, ka ir kaut kāda palēkā zona, kur mēs nesat, nezinām, kā to interpretēt. Par konsultatīvo komiteju es uzreiz jau gribu teikt, ka es jau gaidīju šādas piezīmes par šo birokrātisko pusi un tā tālāk, jā. Ja? Nu, protams, ka īpaši šo britu daļu zinot, bet, nu, protams, protams, es pieņemu šo kritiku. Bet neskatoties uz šo daļu, tomēr jāsaka, es ļoti labi saprotu un piekrītu tā ideja, ka ASO ir tas faktiski leģitīmais vidutājs šāda tīpa pieeja un konsultācijas sniegšanai. Un, uh, manā priekšlikumā nekas cits arī nav teiks, bet es domāju, ka ir arī citas svarīgas interesētās puses, cita veida pieredze, kas varētu būt svarīga šai kontekstā. Nu, varbūt tai nav jābūt komitē, varbūt tas ir kāds cits formāts, bet, nu, piemēram, ja runājam par strauji, notieko, strauji notiekošiem notikumiem uz vietas vienā vai citā gadījumā, uh, kad specifiski runājam, piemēram, par kādu valsts, kas kļūst drošāk vai tā tālāk, un tad varbūt varētu ņemt arī vērā kādu citu informāciju šādā konsultatīvā komitejā. Un visbeidzot, ko teica Mārtiņa Andersona, es domāju, ka jā, darbs ir paveikts plašs un liels, lai izvairītos no tā, ka šī koncepcija tiešām būtu tikai tāda utilitāra Nu, mēs esam pelnījuši ko vairāk. Mēs jau nevēlamies šeit tikai pārvaldīt plūsmas, kas nāk no tādas vai citas valsts. Te mēs nerunājam tikai par kaut kādu konkrētu sarakstu, mēs vienkārši runājam par to, lai šī koncepcija tiktu izmantota pareizi, atbilstīgi. Nu, un iespējams, ka šis saraksts būs katru brīdi ar vien garāks nākotnē. Nu, lūk, tas bija tas, kas man bija sakāms. Um, merci bien. So, uh... Paldies! Un diskusijas varētu noslēgt, pasakot, ka grozījumi ir jāiesniedz līdz 13. māja pulkstens 12. Un šķiet arī esam beiguši savu darba cēlienu šodien gribēju atgādināt, ka nākamā sēde notiks 9. maijā Strasbūrā, pulkstens 19.00 uh, līdz 21.00, un tad būs divas sēdes Briselē 23. un 24. maijā. Paldies! Esam beiguši darbu.